Brilliant. Thank you very much. So the first item on this morning's agenda. Tātad pirmais darbkārtības punkts šodien ir Konija ziņojums par vienotā tirgus stratēģiju. Devītais kompromiss. Kurš par? Devītais par? Kaut kas nav kārtībā ar mikrofonu šeit, vai tā ir labāk? Labi. Devītais kompromiss, eh, pirmā daļa par pret atturas pieņemts, otrā daļa par pret atturas pieņemts. 51. grozījums par pret. Lūdzu pārbaudīsim. One EPP too many. No tautas partijas ir viens par daudz. E no tautas partijas ir viens par daudz. Paldies, tas ir labi. Beidzam balsot. Un tas uh, atkrīt. Septītais kompromiss par, pret, atturas pieņemts. Nodarbinātība 3 par, pret, atturas pieņemts. Nodarbinātība 5 par, pret, atturas, nu, atkrīt. 51. par, pret, atturas pieņemts pret. 8. kompromiss par pret atturas pieņemts. 66. par pret atturas. Uh, 66. 66. Thank you. Paldies. To amendments. 78. grozījums. Pirmā daļa par, pret, atturas, pieņemts. Otrā daļa par, pret, atturas, pieņemts. Ja nemaldos. 79. par, pret, atturas, noraidīts. 80. par, pret, atturas, pieņemts. 81. par, pret, atturas, pieņemts. Sestais uh, nodarbinātības komiteja pārpret atturas pieņemts, septītais pārpret atturas pieņemts, astotais pārpret atturas pieņemts, 82. pārpret atturas pieņemts, 83. pārpret atturas pieņemts, 84. pār tas ir pieņemts, 85. pār pret atturas noraidīts, 21. pār pret atturas pieņemts. 27. par pret atturas pieņemts. 86. par pret man šķiet noraidīts. Desmitais kompromiss par pret atturas pieņemts. 97. par pret atturas noraidīts. Pārbaudīsim. Sorry. That was me misreading that, sorry. Es atvainojos. Pieņemts 12. par, pret, atturas, noraidīts. 98. par, pret, atturas, noraidīts. 99. par, pret, atturas, pie, noraidīts. 100. par, pret, atturas, pieņemts. Un tad tagad 104. Uh, par, pret atturas pieņemts. 105. par pret atturas noraidīts. Otrais nodarbinātības komitejas grozījums. Pārbaudīsim to. Pārbaudīsim 105. Jā, Noraidīts, ja nemaldos, jā. Nodarbinātība divi par pret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 balsojums pa daļām. Pirmā daļa par pret. Vai mēs varam pārbaudīt šo daļu? That's passed. Pieņemts. Otrā daļa par, pret, atturas. Vai mēs varam pārbaudīt?

par 101, 102 un 103. Vai mēs varam lūdzu pie tiem atgriezties? 101 par? Pret? 101. Atpakaļ 11. lapusē esam. Tie saskan ar 100 grozījumu, par kur mēs nobalsojām. 101 par? Pret atturas pieņemts. 102 par? pret, atturas, pieņemts. 103. par, pret, pārbaudīsim šo. 103. grozījums. Man šķiet, ka pieņemts. Pieņemts. Labi, atvainojos. Tagad 12. kompromiss 14. lapusē par. Tā ir pirmā daļa par, pret, atturas pieņemta. Otrā daļa par pret atturas pieņemta. Tagad 132 par pret atturas pieņemts. 133 par pret atturas atkrīt. 134 atkrīt. 22. kompromiss par pret atturas pieņemts. Otrā daļa par pret atturas pieņemts. 136. par pret atturas pieņemts. Bet varbūt mēs varam pārbaudīt vēlreiz. Atspāst. Pieņemts. 13. kompromiss. Par, pret, atturas pieņemts. 143. par, pret, atturas pieņemts noraidīts. 14. kompromiss par, pret, atturas pieņemts. 149. par, pret, atturas pieņemts. 150. par, pret. Pārbaudīsim. Diezgan sarežģīti. Thank you. That's 150. 150. grozījums. That has fallen. Noraidīts.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 157. par to varam balsot pār pret atturas pieņemts. Un tagad 159. par pret. Man šķiet, ka noraidīts. Nē, 158. Uh, noraidīts, 159. par pret pieņemts. 15. kompromiss. Pirmā daļa par pret atturas pieņemts. Otrā daļa par pret atturas pieņemta. 162. grozījums par pret atturas noraidīts. 170. grozījums par pret atturas, ja nemaldos noraidīts. Un 171. par pret atturas noraidīts. 172. par pret atturas pieņemts. Es atvainojos noraidīts. Pārbaudīsim. That falls. Noraidīts.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 pret atturas pieņemts. 178. Uh, ir jau nobalsots, 179. pār pret atturas pieņemts. Nodarbinātība 19 par. Nodarbinātības komitejas 19. grozījums atkrīt. 33. par pret atturas pārbaudīsim. That falls. Noraidīts. Other EPP members joined us. We've got two. Mums ir pārāk daudz tautas partijas deputātu atkal, vai kāds ir ieradies pa jaunu? Labi, paldies. Tas ir noraidīts. Paldies. 180. grozījums divās daļās. Pirmā daļa par pret atturas pieņēmta, otrā daļa par pret Vai mēs... Nē, tā ir pieņemta. 180. otrā daļa. 181. par, pret, atturas, noraidīts. 16. kompromiss par, pret, atturas, pieņemts. 191. grozījums, jā? To put to the vote, um, amendments 155, 156. 156, 157, 158 arī vajadzētu par to nobalsot, jo tie ir eh, eh, atbilstoši. So es runāju par 155. līdz 158. grozījumu. Well, 154. tika pieņemts, līdz ar to tie atkrīt, bet tie ir eh, savietojami ar Mēs pieņēmām 154. grozījumu, un man saka, ka 156. un 157. un 158. līdz ar to atkrīt. Exactly. One five, you know, go back to one five. Could I been... possibly ask? Vai uh, lūdzu jūsu padomnieku varētu vēlreiz pārbaudīt? Un manā balsošanas sarakstā ir, ka tad uh, tie atkrīt. 154 falls. No. 154. bija pieņemts. Mēs turpināsim balsot, un kamēr mēs balsojam, varbūt jūsu padomnieku var to pārbaudīt. Jūs varat to pārbaudīt. 153. ir pieņemts. Tātad. Tātad, ja 153. Eh, ir pieņemts, tad 154. atkrīt. Man nav taisnība, tiešām es atvainojos, un tad mums tiešām uh, nevajadzēja balsot par 154. And we need to vote on 155 in favor. Un mums ir jābalso par 155. pār. Pret atturas pieņemts. 157. pār. Pret atturas pieņemts. Un 158. pār Es atvainojos, mums ir jābalso par 156. pār. Noraidīts 158. par pret atturas pieņemts. Tātad 12. Uh, pāntā tie grozījumi, kas tika pieņemti, ir 153. 155, 156, a, noraidīts, 157 eh, tika pieņemts un 158 tika pieņemts. Un 159 arī tika pieņemts kā 12. Es atvainojos, tas viss ir ļoti sarežģīti. Tātad paldies, ka esat pacietīgi. I, I Mēs nobalsojam par 16. kompromisu 20. lapusē, 27. lapusē, un tagad 191. grozījums. Par, pret, atturas, noraidīts. 17. kompromiss divās daļās, pirmā daļa par, pret, atturas, pieņemta. 17. kompromiss uh, otrā daļa par, pret, atturas, pieņemts. 196. par, pret, atturas. Man šķiet, ka noraidīts, bet pārbaudīsim. 196. 196. Yes, close. That falls. Noraidīts. Un tagad uh, 207. grozījums 30. lapusē par pret atturas pieņemts. 208. par pret atturas noraidīts. 209. Nē. Tie visi atkrīt. Nē, mums tomēr par tiem visiem jābalso. Vai jūs vēlties balsot par eh, šiem kopā?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 par pret atturas pieņemts, 216. par pret atturas pieņemts, 217. par pret atturas noraidīts, 218. par pret atturas pieņemts, 220. balsojums pa daļām par pret atturas pieņemts. Otrā daļa par pret atturas pieņemts. 219. grozījums. Par, pret, atturas, pieņemts. That is passed. Tas ir pieņemts. 221. grozījums. Tas atkrīt. 18. kompromiss par pret atturas pieņemts. 228. atkrīt. 229. 230. 231. 232. par pret atturas noraidīts. 19. kompromiss par, pret, atturas. Vai mēs varam pārbaudīt? Pieņemts. Jā, pieņemts. 19. kompromiss. 238 par, pret, pārbaudīsim. 238. 238. grozījums. falls. 239 in favor. 239. par, pret, atturas, pieņemts. 240. par, pret, atturas, pieņemts. 241. par, pret, atturas, pieņem, noraidīts. 32. nodarbinātības komiteja par, pret, atturas, noraidīts. 242 par, pret, atturas, noraidīts. 300, 243 par, pret, atturas, pieņemts. Nodarbinātība 10 par pret atturas noraidīts. Nodarbinātība 14 par pret atturas noraidīts. 15 par pret atturas pieņemts. 16 par pret atturas pieņemts. 17 par pret atturas pieņemts. 20 par pret atturas pieņemts. 23 par pret atturas pieņemts. 30 par pret pret atturas pieņemts. 35 par pret atturas pieņemts. 35 par pret atturas pieņemts. 36 par pret atturas noraidīts. 37 par pret atturas. Es gribētu pārbaudīt 37. To. So it passes. Um,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 249. par pret atturas pieņēmums, 250. par pret atturas pieņēmums, 251. par pret atturas noraidīts, 252. par pret atturas noraidīts, 253. par pret atturas pieņemts. Keep going on. 254. 254. E, ir atkritis.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 258. par, pret, atturas, pieņemts. 259. par, pret, atturas, pieņemts. 260. par, pret, atturas, pieņemts. 261. par, pret, atturas, pieņemts. 262. par, pret, pārbaudīsim. Fools. Noraidīts. 20. kompromiss par, pret, atturas pieņemts. 269. par, pret, atturas pieņēmums. 270. par, pret, atturas pārbaudīsim. Jā, thank you. That's passed, I think. Paldies. Man šķiet, ka pieņemts. Nē, tomēr noraidīts. Sorry, Marlene. Es atvainojos, Marlīna. 271. Atkrīt. Nodarbinātība 4 pār pret atturas pieņemts. 9. pār pret atturas noraidīts. 272 pār pret atturas noraidīts. 273 pār pret atturas pieņemts. 274 pār pret atturas noraidīts. 275 in favor. 275. pārpret atturas pieņems, 276. pārpret atturas pārbaudām. Fools. 27. Norādīts. 277. Par, pret, atturas, noraidīts. 278. par, pret, atturas, noraidīts. 279. par pret atturas pieņemts. 280. par pret atturas pieņemts. 281. par pret atturas pieņemts. 282. par pret atturas pieņemts. 21. Pā, 24. pāns trejās daļās, pirmā daļa par pret atturas pieņemts, otrā daļa par pret atturas pieņemts. Trešā daļa par pret atturas pieņemts. 295. grozījums par pret atturas pieņemts. 296. par pret atturas pieņemts. 298. un 299. abi atkrīt, šie visi atkrīt, atkrīt. 307. tagad par, pret, atturas, noraidīts. 308. par, pret, atturas, noraidīts. 309. par, pret, atturas, noraidīts. 310. par, pret, atturas, noraidīts. 311. par, pret, atturas, pieņemts. 312. par, pret, atturas, pieņemts noraidīts. 313. pār pret atturas. Vai mēs varētu šo pārbaudīt? Tas ir pieņēmts. 314. pār pret atturas. Vai mēs varam to arī pārbaudīt elektroniski? 314. Es atvainojos, tas ir pieņemts. 314. pieņemts, 315. par, pret, atturas, noraidīts, 316. par, pret, atturas, pieņemts, 317. par, pret, vai mēs varam pārbaudīt 317. falls. 22 in 24. Par. Okay, so three, 24. 24. atkrīt 26. par. Pret atturas pieņemts. 318. par pretaturas pieņemts, 319. par pretaturas pieņemts, 300. 20. atkrīt. 321. pār pret atturas pie, atkrīt. 322. par pretaturs noraidīts, 323. par pretaturs pieņemts, 324. par pretaturs pieņemts, 325. par pretaturs pieņemts noraidīts 326. Eh, par pret atturas noraidīts. Arī šie te ir jābalso 327. par pret atturas. Atkrīt 328. par pret atturas. Pārbaudām. 329. par pret atturas pieņemts, 330. par pret atturas, manuprāt, pieņemts. Pārbaudīsim. Pieņemts. 331. par pret atturas pieņemts. 31. par, pret, tā, 31. atkrīt, 332. par, pret, atturas pieņemts, 333. par, pret, atturas atkrīt, 334. par, pret, pret atturas pieņemts, 335. par pret atturas pieņemts, 336. par pret atturas atkrīt. Pārbaudām. Falls 337. par pretaturas pieņemts, 338. par pretaturas pieņemts, 339. par pretaturas pieņemts, 340. par pretaturas pieņemts, 341. par pretaturas pieņemts, 342. par pretaturas atkrīt, 25. par pretaturas pārbaudīsim. 25. Pārbaudām. Pieņemts. Bet eh, balsojums bija cieši 11 pārpretatūras pieņemts, 29. pārpretatūras pieņemts, 343. pārpretatūras pieņemts, 300.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 pretaturas noraidīts, MPL 13 par pretaturas noraidīts, pieņemts 353 par pretaturas noraidīts, 354 par pret pārbaudām. Noraidīts. 355. par pretaturas pieņemts 356. par pretaturas pieņemts 357. par pretaturas pieņemts 358. par pretaturas noraidīts 360. par pret atturas pieņemts 361. Eh, par pret atturas pieņemts Noraidīts 362. pārpretatturas pieņems, 363. pārpretatturas noraidīts, 359. pārpretatturas noraidīts, 363. pārpretatturas noraidīts. Kompromiss 23. Trīs daļās. Pirmā daļa par pretaturas pieņemts, otrā daļa par pretaturas pārbaudām elektroniski. Pieņemts trešā daļa par pretaturas pieņemts. 373. par pretaturas pieņemts. At, noraidīts 374. par pret. Pārbaudīsim elektroniski. 374. Noraidīts. 376. par pret saturas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 Grozījums numur viens par pretaturas pieņemts, divi par pretaturas. Pārbaudīsim elektroniski. Otrais grozījums. Prioritārs. Otrais grozījums. Start again. It's so amendment 2. Sākam no sākuma. Otrais grozījums. Jauns astoņā citējums par balsojumu elektroniski. The...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 drīz mums būs droni, kas lidos un mūs filmēs. Tālāk trešais grozījums par. Pret apturas pieņemts. Ceturtais par pret atturas noraidīts. Pārbaudīsim elektroniski.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 Pār. Pārbaudām elektroniski. Fools. Atkrīt 11. par pret atturas. Pārbaudām. That fools. Atkrīt 12. par pret pret pārbaudām elektroniski. Noraidīts. Nu, pirmais kompromiss par pretatturas pieņemts. 20. grozījums par pretatturas noraidīts. 21. par pretatturas pieņemts. 22. par pretatturas pieņemts noraidīts. Otrais kompromiss par pretaturas pieņemts, 28. par pretaturas pieņemts, 29. par pretaturas pieņemts, 30. par pretaturas pieņemts, trešais kompromiss par pretaturas pieņemts, ceturtais kompromiss par pretaturas pieņemts, 39. par pretaturas pieņemts at, noraidīts, piektais kompromiss par pretatturas pieņemts, sastais kompromiss. Otrā daļa atvainojiet piektajam kompromisam par pretā atturas pieņemts, sastais kompromiss par pretatturas pieņemts, 43. par pretatturas pieņemts noraidīts, 44. pārpretaturas pieņemts, 45. pārpretaturas noraidīts, 46. ir atkritis, 47. pār, 47. pār, pret atturas pieņemts, 48. pār pret atturas pieņemts, 49. pār pret atturas pieņemts, MPA pār pret atturas pieņemts, sempul B par pret atturas pieņemts, sempul C par pret atturas noraidīts. Kāds māja ar kartīti? Signora Prezidenta. Priekšsēdētāji, vakar es nosūtīju. Obrigado, Sr. Presidente priekšsēdētāji vakar darīja zinām sekretariātam un priekšsēdētājai domu piedāvāt minoritāru atzinumu balstoties uz 56. pantu. Mūsu minoritārais atzinums, es to nolasīšu, un tas tiks pievienots pēc galīgā balsojuma lai tiktu piereģistrēts mehānismi, kā vienotais tirgus ir pasvītrojuši suverēnu ekonomikas mehānismu un asimetrijas attīstības ziņā, kas veicina fiskālo izvairīšanos, privatizāciju, deregulējums komerciālajās attiecībās un kapitāla koncentrāciju. Vienotais tirgus ir aptumšojis veselu rindu jēdzienu kā konverģents, solidaritāte un ir novedis pie neoliberālisma padziļināšanās. Ir aizskārtas strādājošās tiesības, ir devalorizētas algas un padarītas nedrošākas darba vietas un apgrūtinātas budžeta politikas, kuras bija taisnīgākas un labāk sadalītas. Izraisot izaugsmas trūkumu, paaugstinoties be, bezdarbam, ņemot vērā zemo investīciju līmeni komisija uzsāka savu stratēģiju vienotam tirgum, kuru mēs uh, noraidām atšķirībā no vairākuma, jo tā kalpo kapitālismu mērķiem, lai vēl vairāk koncentrētu bagātības lielo grupu un lielo kapitālismu rokās. Deregulējums kļūt par, kļūst par normu, kā arī eksploatācija kļūst par standārtu. Tas ir pretrunā ar strādājošo tiesībām un leģitīmajām interesēm. Paldies!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 Jūs vēlaties, lai es nolasu 53. pantu mūsu komitejas reglamentā, parlamentā. Jā, komitejas atzinums nav vienots. Referentam jādod arī kopsavilkums minoritātes atzinumam. Minoritātes atzinumi tiek pausti tad, kad notiek balstoties ar tekstu kopumā un pēc autora pieprasījuma var tikt pakļauts deklarācijai nepārsniedzot 200 vārdus, kas ir pievienots paskaidrojošiem rakstam un priekšsēdētājs. Tas ir es, risinās jebkuru strīdu, kas var izrietēt no šī nosacījuma, vai šo atzinumu pieprasa visa grupa, vai tā, tas ir goja grupas. E, Reglamentu pantā ir norādīti deputāti un nevis grupa. Mēs šeit nerunājam par grupas atzinumu, bet ir norādīts, ka dod kopsavilkumu par minoritātes atzinumu. Pirms mēs turpinam, pēc autora pieprasījuma ir teikts tekstā bet pieļauju, ka jā, mums ir jāpievieno minoritātes atzinums, tāds tikt uzskatīts, ka ik viens, kurš neatbalstīja šo ziņojumu, piekrīta visam jūsu nolasītajam, un es gribētu zināt, vai citi deputāti nevēlas likt uz balsojumu vienu mirkli, sēru kuri vēlas vai nu balsot, vai apturēties, vai balsot pret šo ziņojumu, bet nepiekrīt jūsu paziņojumam. Vai ir kāds, kurš nevēlas balsot pār šo ziņojumu, bet nepiekrīt nolasītiem paziņojumam? Tas ir kungs eh, sarkanajā. Uh, Lopes kungs. Pimento Lopes. Priekšsēdētāji, tā ir ierastā procedūra. Kāda ir e, notiek dažādās komitejās, kas dod iespēju sagatavot minoritātes atzinumu, ko ies, iekļaut ziņojumā, un tie, kas ir saistoši tikai parakstītājiem. Šeit nav runa par minoritātes atzinumu, kas uh, iesaistītu un uzliktu pienākumu visām personām, kas ir balsojušas pret, varētu būt pat vairāk, vairāk minoritātes balsojumu, jo var balsot pret un attur, vai atturēties dažādu iemeslu un apsvērumu dēļ. Manā pieredzē tāda situācija nav bijusi. Mazākuma viedoklis apvieno to viedokli, kas nebalso pret. Es uzklausīšu. Es esmu pret, es iebilstu pret šo nonsensu. I, I'm very happy for Ļoti labi, ka jums ir savs eh, individuāls viedoklis. Es tikai gribu eh, pārliecināties, ka tas atspoguļo viedokli visiem, kas nebalso. Viki, vai es būšu varbūt pieklājīgāks nekā Tonijs, bet pirmkārt, reglaments eh, parāds rakstisku paziņojumu, un es nedomāju, ka demokrātiska viens puisis ienāk un uzstājās divas minūtes. Demokrātija nozīmē meklēt vairākumu un, ja nebūs vairākumu, tad nebūs liels jēgas no uh, eh, paziņojumu nolasīšanas. Raktiskā veidā to var uh, pievienot, bet mums vispirms ir jāpievieno, uh, jāpārbauda vairākums par balsojumu, un tad mēs varam šo ieteikumu neņemt vērā. Paldies! Daltons. Es gribēju sacīt to pašu, ko Andrējas ja, kā es saprotu no eh, reglamenta, šeit ir runa par eh, rakstisku paskaidrojumu, un rakstisks paskaidrojums jums nav, paziņojums jums nav iesniegts. Priekšsēdētāji turpina. Mana izpratne ir tāda, ka rakstisks paziņojums tiek iesniegts ēnu referentam, ne man un, un sekretariātam. ļoti skaidri man ir viens jautājums. Vai šajā zālē kāds ir iecerējis eh, nebalsot pār šo ziņojumu, vai balsot pret, vai vēlas atturēties, kurš nepiekrīt nolasītajam paziņojumam? Jā, ir. Un šajā gadījumā baidos, ka jūsu paziņojumu nevar uzskatīt kā minoritātes balsojumu, ad, balsojot priekšsēdētāji. Atvainojiet, šeit nav runa par viena reta noteikuma piemērošanu. Pants ir pilnīgi skaidrs. Ja komitejas viedoklis nav vienbalsīgs, tāds ziņojumā sniedz kopsavilkumu par mazākumu viedokļiem daudzskaitlī. Tas neierobežo minoritātes atzinumu un nenosaka, ka minoritātes atzinums būtu piesaistīt tos, kas ir balsojuši pret. Tas ir atzinums personai, kas to paraksta šajā gadījumā manējis. Komitejas sekretariāts, referents, ēna referenti ir informēti par šādu lēmumu. Ir jānosauc reglaments eh, balsojuma laikā un ir minoritārais atzinums. Paldies, Denis Dejan. Es jau norādīju, ka uh, atzinums nav grupas vārdā, tas nav manā vārdā, tas ir viena deputāta personāls atzinums un es lūgtu, ja iespējams, Pimenta Lopesa vārds, kas ir redzams. Uh, paziņojumā tiktu norādīts, vai tas būtu problēma. Problēma ir tā, ka ja mēs to devējam par minoritātes atzinumu, tad tas atspoguļot visu minoritāti. Okay. Un Reglamentā ir norādīts, ka minoritātes atzinums šādā gadījumā atspoguļo minoritātes viedokli. Savukārt, ja komitejas viedoklis nav vienprātīgi ziņojumā, sniedz arī kopsavilkumu pār mazākuma viedokļiem. Punkts. Es runāju un lasu angļu valodā. Mazākuma viedokļi, kas izteikti balsot par tekstu kopumā, pēc izteicēja pieprasījuma var būt par pamatu vairāk kā 200 vārdu garai rakstiskai de deklarācijai, ko pievieno paskaidrojumam. Es gribētu tagad ieteikt, es, es eh, to izrunāšu ar juridisko dienestu pēc balsojuma, es saprotu, ka tiesības tiem, kuri neatbalsta ziņojumu, kolektīvi lemt par minoritātes uh, Eh, atzinumu vai atzinumiem. Es respektēju jūsu tiesības paust šo viedokli. Un es aicinu tie, kuri neatbalsta šo ziņojumu, var kopīgi pēc tam piedāvāt vai nu vienu vai vairākus minoritātes atzinumus. Bet es to pārbaudīšu ar juridiskiem dienestiem Un pāriesim pie balsošanas tagad. Tā tad balsojums par tekstu kopumā. Deputāti Mici, ja es saprotu pareizi, tad izskanēja doma, ka šis paziņums ir e, nosūtīts ēnu referentiem. Gribu norādīt, ka nesmu tādu saņēmusi mēs balsosim par ziņojumu un šī kunga sacītam nepiekrītam. ENF e vēlas izteikties. Paldies, priekšsēdētā. Es arī domāju, ka likuma teksts šeit ir samērā skaidrs. Esmu jurists un kolēģis. Šķiet, ka zīmes stipri agrāk un e, mēs šo tekstu nevaram atbalstīt. Gribētu, lai to iekļaut arī protokolā. Okay, so we're... Jā, labi, tad e, balsojam par uh, visu tekstu kopumā. That... Jā, trīs ir balsojuši pret. Tātad vai šis kopīgais eh, paziņojums ir atzinums vai dažādi atzinumi par to minoritātes viedokli? Jā, Lāra Konī. Tie, kas eh, izteicās eh, pret un balsoja pret 2016. gadā, mēs neesam komun nedzīvojam komunistiskās valstīs pašlaik. Gribētu teikt paldies visiem. Tas bija tāds ļoti atšķirīgi viedokļu pārstāvniecība šeit notika. Jā, tagad uh, mēs varam pāriet pie vi virtuālās uh, kompromisa seši par pret, uh, tālāk otrais punkts par pret atturas uh, pieņemts pirmais kompromiss par pret kompromiss viens pār pret atturas eh, pieņemts, sastais eh, pār pret atturas pārbaudām. Tas past. Pieņemts 11. grozījums pār pret atturas pārbaudām. Atkrīt eh, devītais par pret atturas piekrīt, otrais kompromiss par pret atturas pieņemts, septītais kompromiss par pret eh, atturas pieņemts, kompromiss četri par pret atturas pieņemts, kompromiss trīs par pret atturas pieņemts, kompromiss. Nē, tagad grozējums 12, tas ir atkrīt. Piektais kompromiss par pret atturas pieņemts. 18. par pret atturas. Vai to varam pārbaudīt 18. 18. Balsojam. Tagad beidzam balsot. Atkrīt. 20. grozījums pār pret atturas atkrīt grozījums 30 pār pret atturas norādīts 31. pār pret atturas pieņems 32 pār pret pārbaudām. Nav pieņemts. 3-3 par pret atturas pieņemts. 3-4. 39 par pret atturas. Eh, nav 40 par pret. Nav pieņemts. Un tad mm, balsojam par garīgo atzinumu. Lielas paldies. Tas ir izdarīts. Tagad. Trīs balsis vairāk. Trīs par daudz balsojuši. 31 nu pār pret atturas. Andrijas gribēja izteikties, atvainojos Vikija vienkārši, lai par to, kā mēs uh, ar panākumiem to visu izdarījām, un uh, mēs respektējam jebkuru mazākumu, bet ja ir uh, iespēja ievies procedūrā grozījums, par kuriem ir eh, balsojums, eh, un ja tas nav iespējams, tad varbūt arī eh, rakstisku deklarāciju, ne vairāk par simts vārdiem, bet tomēr ir iespēja. iespēja. Jā, paldies, un jā, vēlreiz paldies referentiem. It īpaši par vienotā tirgus ziņojumu tur bija ārkārtīgi daudz grozījumu. Es piekrītu, ka jā, ir jārespektē mazākuma viedoklis, bet uh, katrs, kas balsa, eh, balso pret ziņojumu, tad uh, ir tomēr jānodrošina, lai būtu arī šāda vienošanās. Viss pietiek par to. Tagad par Sezas ziņojumu, Sezaka ziņojumu. Sezaka ziņojums par negodīgām tirzniecības pra eh, praksēm. Kompromiss septiņi pār pret atturas pieņemts. Grozījums 77 pār pret atturas pieņemts Nav pieņemts. Noraidīts. 305 par pret atturas nav pieņemts. 79 eh, par pret atturas nav pieņemts. 80 par pret atturas nav pieņemts. 81 par 81, 83 un 306 par pret atturas. Jā, tas ir tā ļoti knapi jāpārbauda. Okay, close. That full. Beidzam balsot. Tas ir norādīts 82 pār pret atturas norādīts 307 pār pret atturas norādīts 84 pār pret atturas norādīts kompromiss 8 pār pret atturas norādīts, e, pieņemts 89 par pret atturas pieņemts. Trīsimt astoņpadsmit par pret atturas. Kāds ir rezultāts? Trīsimt astoņpadsmit vēlreiz par pret atturas pieņemts. Vēlaties pārbaudīt? ar eh, viens, vienu balsu pārstāvu norādīts, 327 par, 327 par, pret, atturas, norādīts. 328 par, pret, atturas, norādīts, 93 par, pret, pārbaudām 93. pieņemts. 94 par. 95. 331 par. Pret atturas pieņemts 101 par. Pret pārbaudām. Pieņemts. Grozījumi 98. Par. Pret. Pārbaudām. 98. Tas ir pieņemts. 96 par. Pret. Atturas. Pieņemts 97 par. Pret pret pārbaudēm. Grozījums 7, 329, 33, 32 ir at, atkarīgi 333 pār pret atturas pieņemts 334 pār pret atturas Tas nav pieņemts. 335 par pre, pret norādīts. 106 par pret norādīts. 105 par pret norādīts. 107 ar lingvistisko grozījumu. 338 pirmā daļa par pret pārbaudām. Norādīts. 336 par pret 336. Tas ir atrots nu, manā versijā, bet es jums ticu. 108 par pret pārbaudām. Pieņemts. 109 par. Pret. Pieņemts. 337 par. Pret. Pieņemts. 110 par. Pret. Pārbaudām. atkarīgi norēdīts. 339 par pret pārbaudām. Norēdīts. 116 par pret pārbaudām. pieņemts. 114. Par. Atvainojos. 116. ir pieņemts. Tas. Paldies par to. 121. Vien, 121.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 Pieņemts. 127 par. Nē. Tas tad atkrīt. Kompromis 9 par. Pret. Aturas. Pieņemts. 135 papildinās par. Pret. Vai varam pārbaudīt to? 135. pieņemts. 145 par pret atturas. Atkar, nav pieņemts 146 pret atturas. Norādīja 148 par pret atturas. Norādīja 149 par pret atturas. Norādīts kompromiss 10 par pret atturas pieņemts. Kompromis 11 par pret atturas pieņemts. 158 par pret atturas pārbaudām. 158. tagad. pieņemts. Kompromis 12 par pret atturas pieņemts. Simt septiņdesmit pirmais. Simt septiņdesmit par pret atturas. Tā pārbaudām. Simt septiņdesmito. Simt septiņdesmitais ir pieņemts 171 par pret atturas pārbaudām. Norādīts. 172 par pret atturas pārbaudām. Tas ir pieņēmis kompromis 13 par pret atturas pieņemts. 180 par pret atturas. Šķiet, ka ir norādījis, bet tomēr pārbaudīsim. 180, 357. Trīs balsis par daudz, divas balsis par daudz. Tas ir noraidīts. 181 par pret atturas noraidīts, atvainojos, 3, 5, 7 pār pret atturas noraidīts, 181 pār pret atturas noraidīts, 182 pār pret atturas pieņemts. Tie ir tie paši eh, vienādi, arī 183. Tagad mm, pārbaudām 182 un 183. Pārbaudām. Pieņemts. Kompromis 14. Par. Pret. Aturas. Pieņemts. 184. Par. Pret. Aturas. Pieņemts Norādīts 185 par pret atturas pieņemts. 187 par pret atturas norādīts. 188 par pret pārbaudām. Pieņemts 189 par pret atturas pārbaudām. Nav pieņemts. 190 par pret atturas pieņemts. 360 par pret pārbaudām. Jā, tas uh, ir norādīts. Kompromiss 15 par pret atturas pieņemts. 362 par pret pārbaudām. Noraidīts. 205 pār pret atturas pārbaudām. noraidīts. 204 par pret atturas pieņemts. Tātad 207 par pret pārbaudām, 207 tagad vispārējie ja tur priekš tam atkrīt. Pieņemts. 28 par pret pārbaudām. Norādīts. Kompromiss 16 par pret atturas pieņemts. 209. par pret pārbaudām. 219. Nav pieņemts. 225 par pret atturas norēdīts. Pārbaudām 225. Norādīts. 374 par pret atturas. Norādīts, bet pārbaudīsim tomēr. Norādīts. 226 par pret atturas. Pārbaudām. Pārbaudām 226. Noraidīts. 375. Par, pret, pārbaudām lūdzu. Noraidīts. 227 par pret atturas pārbaudām. Redīts. Kompromiss 16a par pret atturas pieņemts. 240 par pret atturas pārbaudīsim 240. Redīts. 378 par pret pret atturas norādīts. 379 par pret atturas norādīts. Pārbaudām. Pārbaudīsim 379. Norēdīts. 380 par pret atturas norādīts Pārbaudām. 380. Pieņemts. 381 par pret atturas pārbaudām. Pieņemts. 382 par pret atturas pārbaudām Izskatās, ka, bet tomēr pārbaudīsim. Šķiet, ka pieņems, bet pārbaudām. 382. Jā, ir pieņemts. Kompromiss 17. Par. Pret. Aturas. Pieņemts. 386. Par. Pret. Aturas. Noraidīts. Kompromiss 18. Par. Pret. Aturas. Pieņemts. 90 pār pret atturas pieņemts. 269. grozījums, 269 pār pret atturas pieņemts, 270 pār pret pārbaudām. Norādīts. 300. 270. Nē, 392 par. Pret. Pārbaudām. 392. Pieņemts. 394 par pret atturas pārbaudām. 392. 394. Noraidīts. 395. Pār pret. Atturas. Pārbaudām. Norādīts. 39.6 par pret atturas pārbaudām. Norādīts 397 par pret atturas. Norādīts 398 par pret atturas. Jā, tas ir jāpārbauda vēlreiz. 398. 397. Norādīts. 398 pār. 398 pār. Pret. Atturas. Norādīts. 272 atkrīt. 399 pār. Pret. Pārbaudām. Pieņemts. Tas bija 399. 400. Par, pret, atturas. Norādīts 401 par, pret, atturas. Pieņemts 402 par, pret, atturas. Pārbaudām. Pieņemts. 243 par pret atturas pieņemts. 273 par pret atturas kopā pasojas. 273, 274, 278 par pret atturas pieņemts pārbaudām. Pieņemts. Pirmais grozījums. Par pret atturas pieņemts. 275, 280, 281, par tiem balsojam kopā par pret atturas pieņemts. 283 ir atsaukts, 276 un 287 par pret pieņemts 277, 286 par pret atturas pieņemts, 285. Tas ir atkrīt, otrais grozījums pieņemts. Trešais grozījums par, pret, atturas, pieņemts. 2, 79, 282 un 280, 279 par, pret, atturas, pārbaudām. Pieņemts. 282 un 284 par, pret, atturas. Pārbaudām. Divas astoņas divi un divas astoņas četri grozījumi pieņemts. Kompromiss viens par pret atturas pieņemts. Grozījums septiņi par pret atturas atkrīt. Norādīts 290 pār pret atturas pārbaudām. Pieņemts. Grozījums 291 par pret atturas. Noraidīts. Pārbaudām. 291. pārbaudām. Norādīts. Jā, jā, tas ir norādīts. 292 par pret atturas norādīts grozījums 9 par pret atturas pieņemts grozījums 8 par pret atturas pieņemts kompromis 2 par pret atturas pieņemts kompromis 3 eh, par pret atturas pieņemts grozījums 18 par pret atturas pieņemts grozījums 19 par pret at, pārbaudām. Pārbaudam 19. Tas ir pieņemts. Mums tomēr būs jāatgriež jā, jāpārbauda 18. Šķiet, ka ir pieņemts. Jā, tas ir pieņemts. Grozījums 22 par pret atturas. Pārbaudām 22. Norādīts. 23. grozījums par pret atturas šķiet, ka ir pieņemts, bet pārbaudīsim 23. 23. Pieņemts 25 pār pret atturas šķiet pieņēmts 28, šķiet, ka 25. ir pieņēmts. 25. Labi. Tālāk. Kompromis 4 pār pret atturas pieņemts. 38 pār pret atturas norādīts. Pārbaudām. Norādīts. Jūsu uh, iekārta, mācošanas iekārta nestrādā. Vai jūs gribat apsēsties kaut kur citur, pie nākamā? Labi. Jā, tad uh, nākošais darbosies 39 par pret pārbaudām 39. Paldies. Tas ir pieņemts. 41 un 29,6 par pret atturas. Varam pārbaudīt to lūdzu. 41 un 29,6. Norādīts. 42 par pret atturas norādīts. Nesmu es pārliecināti, 42 tomēr pārbaudīsim. Divas balss par daudz, viena balss par daudz. Pieņemts. Kompromiss 5. Par, pret, atturas. Pieņemts. Grozījums 44 par pret. Atvainojos. 44 par pret. Atturas. Norādīja 45 par pret. Atturas. Pieņemts. 49 par pret. At, pārbaudām. Noraidīts. 48 par pret atturas pārbaudām. 48. Noraidīts. 297 pār pret atturas. 297 to pārbaudām atkal. 48. 297. Pieņemts. 46 par. 46 atkrīt. Nē, mēs balsojam par 46 pret. Pārbaudām. Norādīts 47 par pret pieņemts 50 par pret pārbaudām 50. Jā, paldies. Tas tiešām ir apstiprināts, pieņemts. 51. grozījums pār pret pret. Jā, tad eh, vai ir no tautas partijas signāls par 51. pārbaudām vēlreiz lūdzu šo 51. Pieņemts 53 par pret atturas pārbaudām. Pieņemts. 60 grozījums par, pret. Norēdies 58 par, pret. Atturas. Nezinu, tas atkal jāpārbauda. Atkal jāpārbauda. Jā, ir pieņemts. 57 par, pret. Nē, 61 par. Par pret atturas. Eh, jā, vienbalsīgs atbalsts 61. 62 par. Pret atturas pieņemts. 60. Kompromiss 6 par. Pret atturas. 65 par. Pret atturas pieņemts. 66 par. Pret atturas pieņemts. 67 par. Pret at, pārbaudām Pieņemts. 68 pār. Pret. Pārbaudām. Norādīts. 69 pār. Pret. Atturas. Norādīts. 70 pār. Pret. Pārbaudām. Pieņemts. 29. pār pret atturas. Norādīts 71 pār pret atturas. Noraidīts. Agri 1 pār pret atturas. Pieņemts agri 2 pār pret atturas. Norādīts agri 3 pār pret atturas. Norādīts agri 3 4, otrā daļa par pret at, pārbaudām. Pieņemts. Agri 5, otrā daļa par pret pārbaudām. Pieņemts. Ir pieņemts. Agri seši par. Par to jābalso par. Pret. Pārbaudām. Pieņemts. Agri seši. Agri astoņi par. Pret atturas pieņēmts akrie 9, pirmā daļa pār pret atu pārbaudām. Pieņemts. Agri 15 par pret atturas. Pieņemts. Agri 16 par pret atturas pieņēma 17 pār pret atturas, pieņēma 18 pār pret atturas, pieņēma 19 pār pret atturas. Jāpārbauda. Norādīts. Nē, pieņemts, pieņemts. Agrī 21 pār pret atturas. Pieņemts agrī 22 pār pret atturas pārbaudām. Agri 22. Pieņemts. Agri jūs gribat 21. pārbaudiet. Nē, tas ir pieņemts. 26. Pirmā daļa pār, pret, atturas pieņemts. Un tagad ir beigas, garīgais balsojums.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 Balsošanas saraksts ir samērā garš. Okay, Mēģināsim nobalsot samērā ātri. Uh, no, I need, I need beer. We're just looking at the agenda, please. Ieskatāmies darba kārtībā thank you very much, interpreters. You're doing a splendid job. I want to... Ne, es uh, aicinu turpināt balsošanu. We will try and keep voting until the commissioner is here. And... Balsosim, līdz ieradīsies komisārs, un varbūt kāds var palūgt komisāram pagaidīt. Šarans Sauver ziņojums par nākotnes stratēģijām par tiesniecību un investīcijām. Pirmais uh, ziņojums par pret, uh, pirmais kompromiss par pret atturas par pret atturas pieņemts. 18. par pret atturas uh, atkrīt. 19. par pret atturas 19. Uh, Vēlties pārbaudīt 18. pārbaudumu 18. Okay. It's fallen. Tas uh, ir noraidīts, labi. Un tagad pārdādām 19. Close the vote. It falls 20. All those in favour? Par, pret, atturas. 21. 21. Atsaukts. 4. kompromiss par, pret, atturas pieņemts. 24. grozījums par, pret, atturas noraidīts. 25. par, pret, atturas pieņemts. 26. par, pret atturas pieņemts, 27. par pret atturas pieņemts, 28. par atkrīt, 29. par pret atturas pārbaudīsim. Noraidīts 30. pārpret atturas pieņēms, 32. otrā daļa so much. Um, the commissioner's got a bit more time at the end. Komisāram uh, vēl ir laiks sēdes noslēgumā, mēs uh, turpināsim balsot un viņš ieradīsies vēlāk. 32. pār pret atturas pieņēmts, 33. pār pret atturas pieņēmts, 30. Uh, atkrīt, atkrīt, 33. atbilstošā daļa 2 pār pret atturas uh, noraidīts. 34. pa daļām, pirmā daļa par, pret, atturas, pieņemta. Otrā daļa pieņemts. Labi. Tas ir pieņemts, un otrā daļa par, pret, pārbaudīsim. That falls. Noraidīts. Tad piektais kompromiss par pret atturas pieņemts. Septītais kompromiss. Septītais kompromiss par pret atturas pieņemts. 50. grozījums par pret atturas pārbaudīsim. Thank you. Pieņemts. 8. kompromiss par pret atturas pieņemts. 54. par pret atturas pieņemts. 55. par pret atturas eh, tas atkrīt. 9. kompromiss. 9. kompromiss par pret atturas pieņemts. 66. pār pret atturas pieņemts, 67. pār pret atturas pieņemts, 68. pār pret atturas pieņemts, 69. atkrīt. 11. kompromiss pār pret atturas pieņemts. 67. Jā, pārbaudīsim 67. 76. pār pret atturas 12. pa daļām pirmā daļa par pret atturas pieņemts, otrā daļa par pret uh, atturas noraidīts, 85. par pret atturas pieņemts, 86. atkrīt, 87. par pret pieņemts, 13. pieņemts, 91. pār, pret, atturas, noraidīts, 92. atkrīt, 94. pār, pret, 95. pār, Deviņdesmit ceturtais ir pieņemts, deviņdesmit piektais par, pret, atturas pieņemts. 95. 95. es atvainojos. 96. 96. par, pret, atturas pieņemts. 97. par, pret, atturas pieņemts. Un balsojums par visu uh, grozījumu, es atvainojos ziņojumu. How long is the Dalton voting list realistically?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 Šis ir galīgais balsojums par Čaransovas ziņojumu 30 par 5 pret. Komisārs ir ārpusē. Mēs varam sākt balsot par Daltonu ziņojumu, bet mums uh, būs jābalso diezgan ātri, vai arī mēs varam. Labi, balsojam. Trešais kompromiss par. Pieņemts. Tri... Ceturtais kompromiss par. Pieņemts. Sorry, 30... 36. grozījums par, pret, atturas, noraidīts. 4. kompromiss pieņemts, 44. grozījums par, pret, atturas, pieņemts. 6. kompromiss par, pret, atturas, pieņemts. 7. kompromiss par, pret, atturas, pieņemts. 50. grozījums par, pret, atturas, pieņemts. 51. par, pret, atturas, pieņemts pieņem, noraidīts. 52. Uh, ir atkrīt, 53. pār, pret atturas noraidīts, 54. pār, pret atturas noraidīts, 55. pār, 55. nav atkritis, 55. pār, pret atturas pieņemts, 56. pār, pret atturas noraidīts, 57. pār, pret at, pieņemts. 58. un 59. ir atsaukti. 59. par pret atturas noraidīts. 8. par pret atturas pieņemts. 67. noraidīts. 68. par pret pieņemts. 69. par pret noraidīts. 70 par, pret, pieņemts. 71. par, pret, pieņemts. 72. par, pret, pieņemts. Vai jūs vēlaties pārbaudīt 71. It's false, sorry. Noraidīts, atvainojos. Paldies. 9. kompromiss par, pret, pieņemts. 10. kompromiss par, pret, pieņemts. 85. par, pret, pieņemts pret pieņemts. 86 par, pret, noraidīts. 11. pieņemts. 91. atkrīt. 12. kompromiss pieņemts. 98. pieņemts. 13. pieņemts. 14. pieņemts.

131. Par, pret, noraidīts. 132. grozījums noraidīts. 118. Es atvainojos. Kompromiss numur 18. Pā, pieņemts. 136. grozījums. Pieņemts. 19. kompromiss. Pieņemts. 139. grozījums. Par. Kurš ir pār 139. pret. Pārbaudīsim. Past. Pieņemts. 140. Pieņemts. 20. kompromiss. Pieņemts. 21. kompromiss pieņemts. 153. pieņemts, 154. pieņemts, 155. 155. grozījums par, pret, noraidīts. 22. kompromiss pieņemts. 150. Es atvainojos 160. grozījums par, pret, pieņemts. 161. Uh, atsaukt, 162. pieņemts. 163. noraidīts. 23. grozījums pieņemts. 173. pieņemts. 174. pieņemts. Pārbaudīsim. False. Noraidīts. 175. un 176. noraidīts. 178. noraidīts. 177. noraidīts. Pārbaudīsim. 177. noraidīts.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 es atvainojos, 24. grozījums pieņemts, 189. par, 189. jau ir atsaukts, 25. kompromiss par, pret, pieņemts, 28. kompromiss pieņemts, 194. par, pieņemts, 27. kompromiss par, pieņemts, 197. par, pieņemts, atsaukts, 198. par, pieņemts, 199. par, pret, pārbaudām, 199. Fools. Noraidīts. 200. par pret atturas pieņemts. 28. pieņemts. 202 pieņemts. 205. pieņemts. 206. pieņemts. 29. pieņemts. Pirmais pieņemts, otrais noraidīts, trešais pieņemts, ceturtais pieņemts Ceturtais ir atkrīt, piektais, sastais pieņemts, pirmais kompromiss pieņemts, vienpadsmitais grozījums pieņemts, divpadsmitais un trīspadsmitais noraidīti, četrpadsmitais pārbaudām. Pols. Noraidīts 15.

28. bija pieņemts, 27. pieņemts, 28. pieņemts, 29. pieņemts. Un tagad par uh, visu ziņojumu kopumā. Okay. Voilà. Okay. Vēl pēdējais balsojums. 30 eh, par, 3 preti un 1 atturējies. Un pēdējais ir atsevišķs balsojums, eh, ko ir iesniedz Žuvāna kungs un es par komisijas deleģēto regulu par muitas kodeksu. For... Paldies! Tas ir milzīgs darbs, viens balsojums ietaupījām daudz naudas Eiropas ekonomikā. Liels paldies visiem! Liels paldies visiem par paveikto darbu. How late are we? So the commissioner's just asked me what we... Komisārs jautā, par ko mēs, ko mēs darījām. Mēs likām uz balsojumu parlamentu atzinumu par iekš, visu iekšējā tirgu stratēģiju, par netarifu barjerām vienkāršā tirgu, iekšējā vienotajā tirgu un par tirdzniecības praksēm vienotajā tirgu tie bija svarīgi jautājumi, tāpat kā ziņojums par virtuālajām valūtām, par tirsniecības politikas nākotni, un mēs arī iz, izlabojām to kļūdu, ko Moskovici darba grupa pieļāva muitas kodeksā. Jo ja mēs to nebūtu paveikuši, seks varētu būt nopietnas. Un tagad es lūdzu ikvienu ieņemt vietas, lai mēs varam eh, turpināt darbu. Um, so the, uh, the... Nākošais darba kārtības punkts ir viedokļa apmaiņa ar komisijas vit priekšsēdētāju vietnieku digitālā vienotā tirgus jautājumos Androsu Ansipo. Šis ir dialogs, kas attiecas uz komisijas darba programmu, un es bez lielas kavēšanās došu vārdu komisāram, kurš sniegs mums savu izklāstu, un arī bez kavēšanās sākšu gatavot runātāju sarakstu pēc prezentācijas. So, thank you very much. Paldies par uzaicinājumu. Šī ir man jau otrā sanāksme šodien parlamentā. Un es redzu, ka atsevišķi no deputātiem piedalījās gan iepriekšējā sanāksmē, gan šajā. Par digitālo vienoto tirgu runājot. Un priekšlikumiem, kā mēs visi atcerēsimies. Mēs uzsākām digitālā vienotā tirgu stratēģiju pagājušā gada maijā, un decembrī mēs nācām klajā ar stratēģiju digitālā vienotā tirgus sakarā. Abi jaunie projekti tika uzsākta decembrī, tie ir cieši saistīta, skaitā ar jūsu komiteju. Viens no priekšlikumiem bija par kontraktu noteikumiem. Šobrīd ir 28 dažādi noteikumu uh, Eh, komplekti un 28 dažādi noteikumi par digitālās satura pārdošanu tiešsaistē, bet pēc jaunā priekšlikuma būs divi noteikumi. Vieni, kas attiec uz taustāmsam precēm un otri uz digitālo saturu. Svarīgs jautājums ir saturām portabilitāti, ja pārvietojamību. Domāju, ka šeit ir būtiski sākt skatīt eh, lietu ar autortiesību jautājumiem. Un pārnesamības eh, problēma ir nopietna. Šobrīd 35% eiropiešu vismaz desmit dienas gadā pavada citā dalība valstī, un daudzi no tiem, kur ceļos citu valsti, labprāt varētu izmantot, gribētu izmantot savu legāli iegādāto eh, saturu, bet autortiesību ierobežojumu dēļ tas viņiem nav aizliegts. Tāpat arī 35% lietotāju izmanto VPN, kas nav bezmaksas pakalpojums, jums ir jāmaksā 10, 15 eiro par mēnesi. Un, ja viņi to izmanto, tad viņi neuzskata, ka kaut ko dara nepareizi. Savukārt autori atlīdzību nesaņem. Un man ir pilnīgi neizprotam, kāpēc šādi pārvietojamības ierobežojumi pastāv. Ja vienreiz ir samaksāts par piekļuvi digitālam saturam savā mītnes zemē, tad kā gan var kāds apgalvot, kā nav atļauts nodrošināt e, piekļuvi mūzikai, spēlēm, sportam citā dalībvalstī? Bet man ir zināms, ka atsevišķās dalībvalstīs politiķi gribētu noteikt kādus konkrētus ierobežojumus laikā. Piemēram, 7 dienas, 30 dienas. Šī pārnesamība tiktu atļauta. Es nedomāju, ka tā ir pareiz doma, jo, ja jūs vēlaties noteikt konkrētus ierobežojumus laikā, tad, ko jūs sacīsiet tiem, kuri dzīvo Kopenhāgenā vai Malmē, Zviedrijā un Dānijā? Katru dienu 50 tūkstoši cilvēku šķērso tiltu, jo viņi dzīvo vienā valstī, bet strādā otrā. Tas pats attiecas uz Franciju Luksemburgu, piemēram, vai Bratislavu un Vīni. Katru dienu cilvēki šķērso robežu, jo viņi dzīvo vienā valstī un strādā citā. Kas mums būtu jādara vai ir jāsāk harmonizēt Uh, un jānosaka uh, atvaļinājumu kvota Eiropas Savienībā. Es neesmu pārliecināts, ka tā būtu vispareizākā doma. Un cilvēki izmanto mobilās iekārtas ne tikai atvaļinājumu laikā. Ir tādi, kuri ceļo darba darīšanās šodien Beļģijā, rīt Francijā un citu dienu Vācijā vai mums būtu jānosaka ierobežojumi, cik daudz dienu drīkst gada laikā strādāt citā dalību valstī. Un, manuprāt, priekšlikums noteikt konkrētus ierobežojumus laikā un dienu skaitā būtu pret pamatiesībām, jo tad, kad ir jāsāk izsakot eh, cilvēkiem, kāda veida saturs, vai eh, jūs sekojat, eh, klausāties dziesmu 4 minūtes 30 sekundes, kāpēc šo dziesmu, kāpēc to vai citu filmu. Šāds risinājums būtu dārgs un pēc manas izpratnes tas būtu pret pamatiesībām. Tāpēc mums ir jānosaka konkrētas šķirtnes parakstīšanai, tāpat noteikti ierobežojumus vai kvotas ceļošanai, cik dienas viņi pavadīs citā dalībvalstī, arī tas nav eh, risinājums. Eh, tiek vilktas paralēlas ar viesamanēšanas maksām jo viesaburēšanas gadījumā jūs izmantojat kādu cita tīklu, taču par satura um, pārvietojamību tas ir jūsu saturs. Jūs esat samaksājuši par piekļuvušiem saturam. Kā gan var kāds apgalvot, ka citā valstī atrodoties jums būtu jāmaksā vēlreiz, vai arī šāds, uh, šāda piekļuve netiek atļauta? Un Es apzinos, ka ekspertu līmenī pārāk daudzām valstīm parādījās šaubas par to, ka varētu atļaut pārvietojamību, nenosakot konkrētu dienu skaitu. Tāpat man ir zināms, ka atsevišķu valstu politiķi vēlētos ilgākus pārejas eh, termiņus. Šobrīd tie ir seši mēneši, kas, manuprāt, ir saprātīgs ter periods. Jāpatur prātā, ka kopš eh, sākot ar 17. gada 15. jūniju Eiropas Savienībā tiek atceltas viesabonēšanas maksas, un Tad, kad nebūs jāmaksā augstie viesabonēšanas tarifi, tad daudz eh, plašāk tiks izmantotas mobilās iekārtas ceļojot uz citām dalībvalstīm, un mums ir jānodrošina legāla piekļuve tiem, kuri izmantos savas mobilās iekārtas. Un ja mēs nevarēsim nodrošināt uh, juridisku, legālu pieeju viņiem tāds, viņiem nāksies skatīties, eh, izmantot vairāk VPN. Tāpat 65% filmas tiek skatīts Eiropas Savienībā, izmantojot tā saucamo bezmaksas lejupielādes. Tā tad būs vai nu jur, eh, legāla pieeja, vai arī bezmaksas lejupielāde, bet eh, ja tiek izmantot, tiks izmantot vairāk šī eh, bezmaksas lejupielāde, tad eh, autori atlīdzību nesaņems. Tie ir apsvērumi, kāpēc mēs gatavojam šo priekšlikumu, un es gribētu lūgt jūs atbalstīt paketi, jo, manuprāt, šāds priekšlikums ir ārkārtīgi svarīgs. Tāpat Šogad eh, februārī mēs sagatavojām mūsu 700 MHz priekšlikumu, kas ir saistīts ar patērētāju problēmām, jo šobrīd nepastāv skaidrības un paredzamības ieinteresētās puses, vai tie ir tradicionālie pārraidītāji vai telekomunikāciju eh, pakalpojumu eh, sniedzēji, viņiem nav zināms, cik ilgu laiku šīs frekvences varēs tikt izmantotas. Mums ir jānodrošina paredzamība un, ja būs skaidrība, tad būs gatavība veikt investīcijas. Pirms dažām dienām mēs uzsākām mūsu rūpniecības digitalizācijas paketi, un pat eh, šī pakete nav tik lielā mērā saistīta ar mūsu patērētājiem, bet eh, rūpniecība bez pilsoņiem patērētājiem zaudē jēgu. Līdz ar to šie jautājumi ir ļoti dziļi sastarpēji saistīti. Tāpat digitālā vienotā tirgus eh, paketi un šis eh, nozīmīgais solis uz priekšu šajā sakarā. Es arī gribētu lūgt jūs atbilste, atbalstu arī šai paketei. Tas attieksies arī uz jauno e-valdības darbības plānu, kas ir mūsu pilsoņu interesēm atbilstošs 25. maijā mēs esam iecerējuši nākt klajā ar e-komercijas paketi, un arī tā būs e, IMCO kompetence. Kā jūs zināt šodien? Esam saņēmuši informāciju pēc konsultēšanās, tāpat arī mums ir veikts aptaujas un saskaņā ar iegūtajiem rezultātiem. Tikai viena trešā daļa to, kur ir mēģinājuši iegādāties preces pakalpojums citā dalība valstī, eh, viņiem tas izdevās. Tikai 2% no tiem, kuri mēģināja kaut ko iegādāties no citas Eiropas Savienības dalībvalsts nevarēja gūt piekļuvu šīm tīmekļu vietnēm. 27% no tiem, kuri kļuva, guva piekļuvi tīmekļu vietnēm, nevarēja reģistrēties, jo viņi bija no nepareizās valsts. Viņiem nebija pareizā IP adrese. un 32% no tiem, kuriem izdevās reģistrēties, bija grūtības ar maksājumiem. Viņu kredītkartes netika pieņemtas. Kā mēs zinām, Eiropas Savienībā darbojas SEPA, Eiropas vienotā maksājuma telpa. Un teorētiski tas nozīmē, ka šādi attaisnojumi nebūtu pieņemami reālajā dzīvē. 32%, kuri varēja reģistrēties, nevarēja norēķināties par E, pirkumu. Mēs nesakām, ka visiem ir jāpieņem gan master e, karte un gan vīza. Tā ir viņu brīvība. Ja tā ir master karte, tad pieņemot Bēļģijā izdotu master karti, ir jāpieņem arī Francijā izdotu master karti. Bet e, šobrīd tā ir nepamatota pakalpojuma liekšana. un 32 uh, procenti bija ar piekļuvas problēmām, 27 maksājumu procentām, un kopumā tikai 36% varēja iegādāties veiksmīgi mantu iekšējā tirgu. Un vai tas ir iekšējais tirgus, ja viena trešā daļa no iedzīvotājiem spēj veikt pārrobežu pirkumu? Es domāju, ka jūs visi esat varējuši ieskatīties lieliskajā video klipā, ko ir sagatavojis Dēlūk. Ja nē, tad ierakstiet uh, E, meklētājā Deuk un ģeobloķēšana, un jūs redzēsiet koncentrētu attēlu situācijai, kādā mēs dzīvojam šobrīd. Situācija mums ir jāmaina, mēs vēlamies nodrošināt e, pienākumu pārdot, tas nenozīmē, kam uzņēmējiem pienākums pārdot, kā savā valstī būs pienākums piegādāt, kā savā valstī. Turklāt maziem vidējiem uzņēmumiem nav pienākums veikt piegādi, tāds ir lielajiem. Bet, manuprāt, šeit politiķi varētu apgalvot, ka atsevišķi uzņēmumi cietīs zaudējumus. Mazumtirgotāji atsevišķās valstīs ir ar savām tiešsaistes pārdošanas un piegādes sistēmas. Citās vietās ir tiešsaistes pārdošanas sistēmas, bet nav piegādes sistēmas. Ir saņemšanas punkti. Tas var palikt kā ir, bet diskriminēšana uh, pēc um, pilsonības vai kredītkartes izdošanas vietas nav pieņemama. Privāto pakalpojumu sniedzēji var veikt gan vienu, gan otru. Ja es, piemēram, vēlos uzdāvāt kaut ko savām meitām, tad šodien es varu saņemt eh, atbildi, ka netiek pieņemta mana kredītkarte. Saņēmē ir gatavi saņemt eh, preci, bet par to nevar norēķināties. Mums ir jārisina šī problēma. Pirms 20 gadiem mēs varējām veidot vienoto tirgu fiziskā ziņā, bet šobrīd, tā kā mūsu ekonomika ir kļuvusi aizvien digitālāka, mēs redzam, kā šīs barjeras atgriežas un kļūst aizvien augstākas. Mums šīs barjeras ir jānojauc, un mums ir jāveido digitāls vienotais tirgus Eiropas Savienībā. Tas attiecās uz mūsu e-komercijas paketes. Tālāk runājot par piegādes programmām, mums ir jārunā arī par paku piegādes jautājumiem. Kā jūs zināsiet, šis ir samērā sarežģīts jautājums Eiropas Savienībai. Zemākās eh, paku piegādes cenas, kad mēs runājam par 2 kg pakām un pārobežu piegādēm, ir Nīderlandē 10,50 eiro. 50. Starpība starp eh, iekšzemes un pārobežas eh, pakas piegāde Eiropas Savienībā ir viszemākā Nīderlandē. 1,6 reizes. Citā Eiropas Savienības valstī šī cenu atšķirība sasniedz pat 22 reizes. Kurš spēj apmaksāt tik augstas cenas? Mēs nevēlamies sākt regulēt eh, paku piegāžu cenas Eiropas Savienības līmenī, bet mēs gribētu lūgt vairāk caurskatāmības lai varētu izveidot kādu salīdzinājuma vietni, lai saņemtu piecas vai sešas atšķirīgas cenas. Tiek piedāvātas pieci vai seši simti ar vairāk caurskatāmības. Mēs varēsim nodrošināt reālu uh, konkurenci, un ja pastāvēs reāla konkurence, tad esmu pārliecināts, ka mūsu pilsoņi varēs izmantot arī pieejamākas cenas. Saskaņā ar pēc pētījumiem 50% patērētāju un uzņēmumu. Galvenais šķērslis ceļā uz e-komerciju ir augstās paku piegāžu cenas. Tāpēc mums ir jāpadara šis jautājums skaidrāks. Tālāk. būs otrā pakete par saturu septembrī. Mums būs jārisina eh, autortiesību reforma, pārobežu piekļuvi ir jānodrošina labāka un ir skaidrs, ka mums būs jārisina arī izņēmumi. Šeit es runāju par izglītības izņēmumiem, par bibliotīkām, par e, cilvēkiem ar īpašiem vajadzībām, par to, kā e, ratificēt tirgus līgumu, jo mēs. Years already from signing this, uh, this. Mēs esam pirms trim pagad, gadiem parakstījuši līgumu e, un šobrīd pēc starpinstitūtu starpinstitucionālām cīņām mēs vēl nevaram vienoties, kam tas ir jāratificē. Mēs gribētu nākt klājā ar savu risinājumu, pat ja Eiropas justīcijas tiesa to nevarēs sagatavot uz septembri, bet kopā ar satura paketi mēs vēlētos rast risinājumu, kā de facto var iekļaut Markešas līgumu Eiropas Savienības tirgū. Ceru, ka šis process tiks pabeigts, bet katrā ziņā ir apkaurojoši, ka, pēdējo, ka trīs gadu laikā mēs neesam varējuši to atrisināt. Tālāk brīvā datu plūsma. Vēlreiz uzsver, ka ļoti mērķis būtiski nodrošināt brīvu datu plūsmu Eiropas Savienībā. Es zinu, ka vairākas dalībvalsts vēlas saglabāt savus datus savās valstīs, bet mēs konstatējam, ka ļoti bieži ir grūti nodrošināt kvalitatīvu pakalpojumu, ja dati tiek lokalizēti kādā relatīvi mazā dalībvalstī. Šeit es runāju par eh, tiešsaistes eh, kravas auto skarņai, tiešsaistē ir vairāk tūkstoši kravas auto, no, kuras, no kuriem tiek saņemta informācija katros pāris minūtes eh, informāciju, lai varētu labāk eh, sniegt ieteikumus par vadīšanas praksi, par citiem jautājumiem lai varētu labāk organizēt autovilcienus, un kas notiks ar tiešsaistes automašīnām, ja tie e, kļūs pārrobežu, bet dati tiks lokalizēti vienā valstī. Vai vajadzēs veidot servis centrus visās Eiropas Savienības dalību valstīs, tā skaitā Luksemburgā vai manā mazajā Igaunijā. Tas izmaksīs pārāk dārgi, un jūs nevarēsiet pilnībā izmantot eh, lielos datus vai par medicīnu runājot. Ja būs kāda diagnoze, kam, kas viena gada laikā parādās trīs, četras vai piecas reizes, tad par kādām korelācijām mēs varam runāt šeit – Eh, kāda veida līdzīgus modeļus mēs varēsim atrast ar pieciem um, gadījumiem gadā. Tas būs pilnīgi neiespējami, tāpēc mums ir jāveido Eiropas Savienībā tāda vide, kurā ir nodrošināta brīva un droša datu plūsma. To es vēl teikšu pat vairāk. Mums ir jāveido tāda vide, kas nodrošina brīvu un drošu datu plūsmu starp Eiropas Savienību ar trešajām valstīm, ieskaitot savienotās valstis, jo digitālais bizness ir globāls un no tā labu varēs kļūt ik, gūt ik viens. E, tālāk EAT priekšlikums starpta, uh, e, intelektuālā īpašuma tiesību teksti un reformu priekšlikums, tālāk kiberdrošība. audiovizuālo mēdīju pakalpojumu direktīvu telekomunikāciju noteikumi, kas arī ir ļoti svarīgi no patērētāju viedokļa. Šie ir jautājumi, kas ir jāizlemj un šī gadā, un šis gads būs nopietni darba gads. Eiropas komisija jau ir iecēlus referentus Jūs komiteja ir iecēlusi jau pirmos referentus un cerams, ka līdz vasarai būs jau taustāmi rezultāti sasniegti. Paldies par uzmanību un esam gatavi uzklausīt jautājumus. Brīnišķīgi. Manā sarakstā ir uh, šādi runātāji. Dans Olsen, Sabine Verheyen, and Pascal Aramon, myself, the two, two other, okay. Un es pati. Un vispirms koordinātoriem dosim vārdu. Vai jūs gribat runāt, Andrejas? Nē, Evelīna? Paldies. Es nepieteicos runāt, jo parasti ir tā, ka koordinātori vispirms izsakās. Pirmkārt, paldies par informāciju, kur jūs mums sniedzāt. Tas bija, tā bija ļoti daudz slāņaina da, par dažādiem jautājumiem. Uh, labprāt gribētu no jums uzzināt par jautājumu, kur jūs nepieminējāt. Proti, kā turpināsies darbs ar platformām un dalīšanas ekonomiku, kāds laika apvāršanas šeit ir paredzēts, jo tas arī ir temats, kas interesē ļoti pilsoņus un arī mūs kā parlamenta deputātus. Otrkārt, šie dokumenti, trīs dokumentu kopumi, par kuriem tikko jūs runājāt, online saturs, uh, portabilitāte un uh, taustāmās lietas. Uh, arī parlamentā par to paredzētas diskusijas. Es kā referente par online tiešaistes saturu nevaru apsolīt, ka mēs pabeigsim darbu pirms vasaras atvaļinājuma, jo tas ir ļoti daudzslāņains dokumentu kopums, un mēs pastiprinātā sadarbībā ar jūri komiteju mums ir jāsadarbojas, un mēs vēlamies strādāt labi un uh, saprātīgi. Ja mēs pārāk ātri virzīsimies uz priekšu, tad beigās būs tāds rezultāts, kas nevarēs gūt atbalstu, un tad vēl ilgāk uh, prasīs laiku, lai vienotos ar padomi. Es vēlos strādāt labi, bet es gribētu vēl tomēr šogad tikt ar darbu galā, lai jūs to skaidri zinātu, bet ne pirms vasaras atvainājuma. Kaut arī cik ļoti censtos, bet nekādā gadījumā to nevarēs uh, virziet uz plenārsēdu jūlijā. Tas vienkārši nav iespējams. Bet ir arī daudz jautājumi tieši par uh, saistību starp tiešaistes satu, saturu un taustāmajām lietām un definīcijām abos jautājumos. Ir ļoti daudz neskaidrību, neskaidru zonu, daudz juridiskās uh, neskaidrības, ja mēs raukāmies uz definīcijām. Kāda programmatūra, kādos apstākļos attiecas uz vienu dosie un kādu uz otru? Un es domāju, ka tur vēl daudz jāpastrādā, lai novērstu juridisko nedrošību. Un ja mēs runājam par taustāmo lietu jautājumu, tad eh, izvirsās jautājums, un tas arī DSM rezolūcijā parlamentā arī ļoti skari pateicām, ka ar atšķirīgas tiesības atkarībā no tā, vai tas ir tiešaistē vai nav tiešaistē pirkts tas var radīt uh, apjukumu Eiropas pilsoņiem, un tīpaši maziem vediem uzņēmumiem, tas arī ir liels uh, izaicinājums. Mēs parlamentā īsti nezinām, vai mēs tiešām gribam pilsoņiem kaut ko tādu nodarīt. Es varētu iedomāties, kā mazliet tā nebūs nekāda liela problēma, jo viņi jau pārdod tikai tiešaistē, bet tiem, kuriem ir citi un jauni uzņēmē darbības modeļi, kur strādā gan tiešaistē, gan arī uh, reālajā pasaulē netiešaistē, es domāju, ka šis nošķīrums, tas ir kaut kas tāds, eh, nu, tāds pārdrošs nošķīrums, un par to vajadzēs vēl tomēr ļoti daudz runāt, kā mēs šajā jautājumā varam virzīties uz priekšu. Paldies! Dan Dalton. Dalton kungs, paldies priekšsēdētāji, paldies komisāram. Ļoti labi, ka esat atnācis pie mums. Pirmkārt, par portabilitāti tā ir jau ilglaicīga diskusija, no mani viedokļa raugoties, jums ir pilnīgi taisnība. Es vienkārši to tā nesaku no, no manas grupas vārdā, bet eh, mēs tiešām ļoti, ļoti atbalstām komisiju. Jums ir eh, pareizā um, pieeja, kas aizsargā teritorialitātes principu, un tāpat arī, manuprāt, izšķirošā problēma ir, drusku esmu nobažījies, ka tas sākas virzīties uz tādu kā paneiropisku licenci. Pareizi vajadzētu šeit visu noregulēt eh, procesa sākumā. Es piekrītu laika limitiem. Pamatojumie portabilitātes paketē ir šeit eh, šo eh, laika limitu. Protams, ka cilvēki to izmantos jebkurā gadījumā. Es domāju, ka šeit vajadzētu identifikācijas tiesības, eh, ja mēs paveram šeit durvis eh, teritorialitātes principam, eh, bet es ļoti pie, atbalstu jūsu pieeju par digitālajiem līgumiem. Kā jūs vērtējat situāciju, ja ir dažādi noteikumi pārdošanai tiešsaistē un netiešsaistē, kā tas patiesībā darbosies, vai pastāv draudi, ka tur būs pārpratumi jo šie divi veidi tiešais un netiešsaisti, tas varētu radīt pārpratumus. Kāds ir jūsu viedoklis? Mums vajadzētu būt piesardzīgi, jo tās, kuras negrib pārdot uh, tiešaistē. Un viss šīs noteikumi, kas tie, tur ir radīti, piemēram, PVN noteikumi, tas varētu radīt grotības. Principā es atbalstu jūs centienus, bet mums ir jāparaugās, lai tas patiešām labi darbojas, lai mums izdodas panākt labu rezultātu un ka mēs patiešām uh, sasniegsim mūsu rezultātus. Tagad tur jābūt piesardzīgiem. Un tad gribēju arī vēl teikt, ka diskusija ar digitālajiem liegumiem, uh, tur ir jūtīgi dati tos var izmantot kā valūtu, te ir jāuzmanās, ja būtu, tad jau tas nokaunās bezmaksas aps, uh, aplikācija modeļus. Tas ir ļoti iemīļots modelis Eiropā. Vajadzētu šeit tiešām uzmanīties, uh, kā strādāt pie šī jautājuma. Jūs pieminējat arī YouTube. Protams, ka tas ir labi, bet uh, es ceru, ka jūs negribat, lai mē, mums būs jāmaksā par šiem video, ja mēs tos gribēsim skatīties. Es nezinu, vai tur komisijā ir kaut kas neskaidri, bet vakar šeit bija komisārs Ettinger kungs, un es viņam uzdevu jautājumu. Uh, par to, kas būs ar abonementu un, piemēram, YouTube vai arī. Un atbilde, kas no viņa bija, bija ļoti pozitīva. Jā, un uh, par šo publikāciju jautājumu. Tur vēl ļoti daudz, protams, ir cīņas, uh, konkurences, un tur vajadzētu pieņemt uh, notiekums. Lūdzu, nemaz nedomājat eh, regulēt par daudz eh, šajā jomā, jo tad jūs neļausiet daudziem cilvēkiem izmantot brīvu internetu. Jā. Vēl pēdējais par dalīšanas ekonomiku, arī Gebhārdas kundze to pieminēja. Domājiet lūdzu par patērētājiem, jo viņiem ļoti patīk eh, dalīšanas ekonomika, viņi grib dalīt. Mums ir miljoniem uh, uzņēmumu, kas strādā šajā jomā, un uh, es domāju, ka šeit vajadzētu raudzīties, lai tirgus būtu pirmajā vietā. Lūdzu, nenogaliniet viņus. Man tagad, diemžēl, jāiziet uz maz brīdi nomazgāt rokas, bet būšu atpakaļ dzirdēšu jūs atbildi. Jā, Dita Šarancova, paldies. Paldies, uh, komisāri, par to, ka esat atnācis pie mums. Diemžēl mums bija tas gara balsošana, tādēļ vairāk no mums jau ir aizgājuši prom, nesam tik daudz. Uh, Jūsu darba programma ir patiešām svarīga mūsu komitejā, un mums vajadzētu atklāt diskutēt vienam otram, un es ļoti priecājos eh, redzēt, kā pateicoties jums, mēs esam virzījušies no vārdiem pie darbiem un komisija izvirzīs priekšlikumus, un mūsu grupas vārdā es jūs varu apsolīt, ka mēs darīsim tik daudz, cik vien būs iespējams, lai virzītu uz priekšu programmu, jo mēs vēlamies tiešām sasniegt rezultātus pilsoņiem. Jūs pieminējat vairākus priekšlikumus, negribu šeit ieslīgt detaļās, bet gribētu zināt jūsu viedokli par jūsu neseno iniciatīvu, par e-pārvaldību, ICT standartiem un uh, uh, pūļa finansējuma iniciatīvām Es domāju, ka šeit ir jānovērš eh, šķēršļi kopīgajā tirgā. Bet eh, tajā pašā laikā tas būtu saistīts ar eh, izmaksām. Jūs teicāt, ka var izmantot Eiropas Savienības uh, fondus, bet vajadzētu arī privāto publisko partnerību jāizmanto. Jāiesaist dalību valstis, gribētu zināt, vai esat ņēmuši vērā arī ekonomisko un politisko situāciju Eiropā, vai jums ir kaut kādas atsauces par to, kā vēlas iesaistīties dalību valsti šajā svarīgajā jautājumā? Paldies! No zaļajiem Sabīna Vipaskāls. Lūdzu, pieņemiet lēmumu, kurš tad runās tautas partijas vārdā. Dita, vai vēl kaut ko gribējāt teikt? Jā, gribēju vienkārši atvainoties, jo man arī ir jāiet negluži uz toleti, bet eh, kā kolēģiem, bet eh, man jāstrādā tiešām pie ļoti svarīga jautājuma. Jā, gribētu lūgt eh, runātājus pēc iespējas kodolīgāk, cik ir iespējams, un uzreiz ķerties klāt galvenajam punktam, jo, uh, lai mūsu komisāriem būtu vajag atbildēt, jo mēs esam drusku iekavējušies, bet uh, mums pēc pusdivpadsmitiem vismaz vajadzētu 20 minūtes šajā uh, paredzēta par tipu apstiprināšanu motoru mehāniskiem transportlīdzakļiem, motoru uh, automašīnām. Tagad tas ir arī ļoti svarīgs jautājums visā Eiropā. Džūlija, pēc tam Sabīne, Paskās, vai jūs varētu lūdzu izlemt, kurš pirmais no jums runāt. Paldies, vicepriekšsēdētāj kungs. Ļoti priecājos, ka esat uh, pie mums atnācis, un uh, uh es pateikšu, kamēr jūs atbildēsiet. Pirmkārt, es gribu pilnīgi piekrist tam, ko jūs teicāt par portabilitāti un ģeobloķēšanu. Tas patiešām ļoti svarīgi ka jūs esat uzņēmusies vadību šajā jautājuma risināšanu. Gribēju pieminēt, ka mums eh, būs arī par e-pārvaldiem un ģeobloķēšanu vairāk ieteikumu. Publiskās konsultācijas komisijā ir parādījušas, ka patērētājiem galvenais, eh, galvenā baža ir ģeobloķēšana un saturs, un ir skaidrs, ka komisija ir jāvirzās priekšā šo jautājumu. Mēs visi zinām, ka autotiesība pakete ir eh, pārēta uz septembru, un es domāju, ka to nevarēs mainīt. Uh, bet uh, šī direktīva uh, to neskar šajā, to vajadzētu pēc iespējas ātrāk uh, virzīt uz priekšu, bet tā strādāt par autotiesību paketi. Mums bija pārpratumi par informāciju par Marakešas noliekumu. Mēs esam saņēmuši arī informāciju par laika plānu, kad uh, Marakešas plāns ir pārēks uz pēdējo gadu ceturkšņu, bet pareizi sapratu, tad tas būs kopā ar autotiesību paketi septembrī. Ja jūs varētu paskaidrot, es domāju, ka tas patiešām ir svarīgi, ka tā ir atsevišķa pakete, bet es domāju, ka Marakešas ieviešana ir pilnībā bez jebkādiem konfliktiem un pretrunām. Uh, Un uh, mēs ceram, ka tā būs ievie, ieviest kā regula. Mēs uh, nemaz nevajadzētu vēl zaudēt divus gadus, kamēr viss tiks ieviests. Par autortiesību paketi. Autortiesību uh, un kabeļu un satelītu priekšlikums, kā komisija grasās risināt ieviešanas jautājumu, vai būs pārskats par. par vai arī par invaziju eh, priekšlikumu. Tas nav īsti skaidrs, kā tas tiks risināts. Jūs tāpat pieminējat arī izglītību un bibliotēku jautājumu, bet jūs nepieminējāt izņēmumus eh, zinātnes jautājumiem. Jā, tas viss ir darba kārtībā, bet uh, citi jautājumi, kas ir svarīgi autortiesībās tieši zinātnes aspektā, būtu svarīgi zināt, vai komisija grasās uh, tādu vispārīgu kopīgu pieeju uh, izglītībai un zinātnē. Uh, kas vai atsevišķas nošķirtas. Un jūs, e, kolēģis jau pieminēja svarīgs jautājumus par iespējām YouTube regulējumu. Es nezinu, kā tas varētu uh, būt saskaņā ar e-pārvaldības uh, direktīvu. Es sapratu, ka komisija negrasās atvērt e-komercijas direktīvu, un ja tā ir platforma, kas atļauj augšu plādēt uh, video tad eh, tā, to nevar uzlikt nodevas tam. To vajadzētu noskaidrot, eh, ka tu ne, netiks eh, reformēts safe harbor princips. Es domāju, ka šis jautājums arī ir tāds pārsteidzošs. Tas bija pārsteidzošs, ka komisija pieņēma lēmumu konsultēties par šo autoru tiesību jautājumu. Mums bija diskusija šajā ļoti ilgi diskutējam par to, ir arī manā. Uh, manā ziņojumā par to ir runāts, un uh, pat tad, ja komisija neprasa, piemēram, autortiesības uh, preses publikācijām vai citām publikācijām, parlaments atkal un atkal ir pretizteicies šādiem priekšlikumiem Un kādēļ šis viens jautājums ir iekļauts autortiesību priekšlikumā un komisijas priekšsēdājs Junkers ir teicis, ka tā ir uh, galvenā prioritāte šai komisijai. Sabīne, jā, arī no manas puses izniegs paldies par to, ka mums ir iespēja apmainīties ar viedokļiem šajā jautājumā. Gribu pieminēt vairākus jautājumus, piemēram, par portabilitāti, par to ir vairākas reizes jau runāts, galvenokārt, lai uh, jautājums par to, par pastāvīgās dzīves vietas regulāru pārbaudi, ka tas ir viens no būtiskajiem mm, jautājumiem. Es domāju, ka ar laika ierobežojumus nevajadzētu definēt, tas arī nav saprātīgi, bet ar priekšnoteikumu, ka dzīves vieta patērētājiem, abonētājiem ir ļoti skaidri definēta un to var pārbaudīt, verificēt, lai nevarētu apiet kaut kādā veidā proti pārobežu pieejamībā. Tur vajadzētu noregulēt savādāk. Jūs um, vairākās sanāksmēs esat teicis, ka jūs audiovizuālajiem mediju sektorā akceptējat teritoriālo principu, un tādēļ arī licenču piešķiešanas jautājumā šī autentificēšana ir svarīga, lai tas viss darbotos. Gribētu zināt, ja tas nav tuvāk definēts priekšlikums komisijā, tad komisija deleģēto aktu ceļā veidos konkrētus juridiskus nosacījumus, ar kādu procedūru paredzēts veikt šo verifikāciju. Arī tur ir lieguma eh, nosacījumi svarīgi starp turētājiem un servis piegādātājiem. Tad eh, es eh, varētu pieskarties arī otriem punktam, ko jūs pieminējāt, eh, piemēram, šāda neataisnota ģeobloķēšana. Arī daudzos jautājumos, piemēram, kad par kredītkarti vai pa, ar IP adresi jau kāds tiek nodalīts no tā visa, ka viņš nedrīkst. No otras puses, kā no otras puses portabilitāti. Uh, Kā ir ar šo nošķiršanu? Jo šeit var pārbaudīt uh, dzīves vietu arī ar kredītskaras palīdzību, bet savukārt citās jomās tas viss tiek atcēlts. Un šeit vajadzētu paraudzīties, lai būtu skaidrs nošķirums, lai skaidra definīcija, lai būtu darbības joma skaidri noteikti regulējama. Ir ļoti konkrēti piemēri, piemēram, Nederlandes dzelzceļš, kas uh, savus priekšlikumus internetā uh, sniedz, bet tikai tad, ja es eh, maksāju ar Nīderlandes eh, bankas karti, bet ar Beļģijas un Vācijas, nu, kaimiņu valstīm es to nevaru izdarīt vai arī netiek veikts pārskaitījums, vai ļoti daudz kaut kas tur nav atrisināts, un mēs pilnīgi atbalstam, ka to ir jāatrisina. Svarīgi ir visā stratēģijā, ir, lai tiktu virzīt uz priekšu infrastruktūra, stikla šķiedras, eh, kabeļu izbūve, arī frekvences, pārēdas frekvences, jo arī šeit starp dalību valstīm ir milzīgas atšķirības, kas attiecas uz eh, noteiktu tīklu. Uh, darbības iespējām, kā jūs saskatāt, kā šīs milzīgās atšķirības nākamajos gados eh, varētu novērst, lai panāktu vienotību un uh, harmonizāciju. Un eh, šajā ziņā arī, kā jūs saskatāt, arī konkurences jautājumu telekomunikācijās tendence, kas pašlaik ir Vācijā, vektorings, tur notiek arī remonopolizācija, vismaz uh, uz finišu taisnes. Un uh, pašlaik komisija arī to risina. Audiovizuālajie mediju pakāpojumu direktīva no vasaras sākot mēs intensīvi pie tā strādāsim. Tur ir jautājums, kāda ir komisijas nostāja arī par darbības jomu, kas, uz ko tas attiecas, kas tajā būs iekļauts, kā būs eh, tiešais, netiešais, tas pakāpojumu vadas nākotnē tiks arī turpināts eh, par jaunas aizsardzību, par patērētāju aizsardzību, arī tur ir svarīgi aspekti, tas būtu interesanti uzklausīt pāris eh, pamatidejas Tālāk par jautājumu autortiesības. Jūs arī runājāt ne tikai par uh, izņēmumiem, ierobežojumiem, arī par uh, cilvēkiem īpašām vajadzībām. Jūs runājāt, cik tālu Eiropas Savienības institūcijas uh, ir veikušas centienus, kas nāks par labu arī cilvēkiem ar īpašām vajadzībām. Tas arī bija ļoti interesanti dzirdēt. Paldies! Labi, katram viena minūte, lūdzu. Paskāl, Armon. Kaja Kalas un me. Kai Kalas un tad es. Paldies, priekšsādātāji. Paldies, godātais komisāri, par jūsu teikto. Pirmkārt, taustāmās preces. Un tagad piedāvātā direktīva šobrīd eh, pērkot tiešsaistē eh, to pašu lietu eh, salīdzinājumā ar veikalu pircēju ir ar vairāk tiesībām. Manuprāt, tas nav saprātīgi šeit to visu nodalīt. Pirmais jautājums, kāpēc komisija uh, to tā dara, kāpēc uh, tiešsaistes pircējiem ir vairāk tiesību nekā pircējiem veikalā? Un otrs jautājums, komisija jau arī uh, teica, ka veikalā pirkšanas tiesības arī ir paredzēts refit ietvaros mainīt. Vai tur ir jau konkrēts laika plāns, līdz kuram laikam komisija gatavojas piedāvāt direktīvas pārskatīšanu? Jūs runājat par pārnesamību, par tiešsaistes saturu un par cilvēkiem, kuri katru dienu uh, dod strādāt uz citu dalību valsti. Tādu cilvēku Eiropā ir 1,7 miljoni, pat tas ir gandrīz 0,4% no iedzīvotājiem, tātad tas nemaz nav tik liels skaits. Un jūs teicāt arī, ka jums nepatīk šī ideja, ka to ierobežo uz uh, zināmām uh, dienām gadā, kurā var izmantot šo pārnesamību. Jūs runājat arī par viesabonēšanu. Uh, un par taisnīgu lietošanu. Un direktīvu, ko komisija ir pieteikusi, ka tā būs tiks piedāvāt līdz gada beigām par šo taisnīgo lietošanu. Un vakar Proximus šefs teica, ka viņi labprāt gribētu, lai šī taisnīgā lietošana tiktu ierobežot līdz 40 vai 50 dienām gadā. Uh, tas tādiem cilvēkiem, kas katru dienu strādā citā dalību valstī, um, tie tiktu sodīti, un es esmu no šāda reģiona, un šī viesabonēšanas uh, atcelšana tad uz viņiem tā kā neiedarbotos. Un vai jūs varētu apliecināt, ka komisija neies šajā virzienā un nenoteiks 40 vai 50 dienas kā ierobežojumu šajā taisnīgajā lietošanā? Paldies! Merci, Vicky. Paldies, Viki. Komisijas vicepriekšsēdētāji. Pagaidīšu vienu brīdi, lai jūs uzliekat austiņas. Vēlos uzdot jautājumu par dosjē, pie kā mēs šobrīd strādājam. Konkrēti patērētāju tiesības digitālajam saturam. Šas ir ļoti būtisks jautājums, jo šeit valda juridisks tukšums vai neskaidrības. Uh, bet ir vairāk jautājumu, uz kuriem komisija neatbild. Konkrēti, kā nodrošināt konsekvences starp dažādām likumdošanām attiecībā uz atbalsts nesējiem, taustāmiem vai ne, kā arī uz eh, iepirkumu veidiem tieši saistē un ārpus tieši saistes. Es atbalstu to cilvēku bažas, kurus skat, ka ir divi pat līdzās pastāvoši patērētāju aizsardzības kodeksi, tad patērētājiem nāksies izprast divus juridiskus ietvarus, manuprāt, tieši saistas E, iepirkuma kodeks e, galvenokārt ir domāts tirgotājiem online un nevis patērētājiem. Tālāk par portabilitāti. Jā, e, termiņā jautājums varbūt nav pats pareizākais aspekts, tomēr ir jā ņem vērā teritorial, teritorial, teritorialitātes princips, tas nodrošina iespēju nodrošināt visu to, kas izmanto kultūras labumus kultūras finansēšanai. Un, manuprāt, ir jāņem vērā patiesā, reālā dzīves vieta, uz ko ir jākoncentrējas un šobrīd regula ir visai neskaidra. Tālāk par platformu. Jūs runājat par YouTube, lai gan divas trešdaļas um, video tiešsaistē ir 10% ieņēmu māksliniekiem, bet tad, kad stāsies spēkā uh, platformu, kā nodrošināt to, lai šī platforma nepaņemtu lauvas tiesu. Kāja Kalas. Kāja Kalas. Jā, paldies. Man ir ļoti īss un konkrēts jautājums, kas eh, patiesībā nav saistīts ar priekšlikumiem, kas tagad tiek piedāvāt. Tas ir saistīts ar e-komercijas direktīvu. Tātad jautājums ir. Uh, kāds uh, darbs tiek veikts Eiropas komisijā šobrīd, lai nodrošinātu e-komercijas direktīvas vienādu ieviešanu, jo atšķirīgās dalībvalstīs uh, eh, redzam, kādas ir diskusijas saistībā ar terorismu un uh, eh, dalībvalstis ievieš direktīvu ļoti atšķirīgi, piemēram, attiecībā uz to, kas ir nelegāls saturs vai kā tiek paziņošanas procedūras ieviestas un tam līdzīgi. Vai jūs nodrošināsiet, ka šī direktīva tiek vienādi īstenot visās dalībvalstīs? Paldies! Paldies! Man ir neliels iepirkumu saraksts. Es negaidu atbildes uz visu, bet ir daži punkti par datu aizsardzību GD, GDPR. Bija ļoti labi, ka mēs par to nobalsojām, bet ir vajadzīgs skaidrs vadlīnijas, kā to ieviest. Mums ir jānodrošina lai raugoties uz eh, digitālā satura dokumentu un par maksāšanu, tad lai būtu tāda pieeja, kas eh, darbojas un kas eh, digitālos dalībniekus nerad, nenovad konfliktā ar GDPR. Mums ir tas viss jānodrošina, lai tas praksē labdarbotos. Atraukoties, atsaucoties uz jūsu uh, um, starpnieku atbildību, jo īpaši par platformām. Tur ir daudz bāžas par to, ka platformām varētu tikt uzlikta pārāk liela atbildība, jo viņi ir starpnieki un tādējādi būs ļoti grūti viņiem ievērot uh, likumdošanas prasības. Tātad uh, tam ir jāpievērš uzmanība par standartizāciju. Mēs uh, vakar apspriedām tētipu uh, un jo īpaši to, ka ir jāsadarbojas ar ASV Uh, digitālās izaugsmas kontekstā un uh, jādomā par to, lai neattīstītu atšķirīgus no starptautiskajiem un ASV standartiem a, Eiropas standarts, piemēram, kiberdrošības jomā. Tātad varbūt jūs varētu sekot arī standartizācijas diskusijām. Ir ļoti svarīgi, lai mums būtu globāli standarti. Par ģeobloķēšanu. Geobloķē, Mēs saprotam, ka vienotie tirgu nevajadzētu būt diskriminācijai, bet tajā pašā laikā mēs nedrīkstam piespiest uzņēmumam um, piedāvāt to pašu preci par to pašu cenu visos uh, Eiropas uh, veikalos. Un mums ir jānodrošina, lai patērētājiem joprojām būtu laba izvēle, dažādi uh, produkti, no kuriem izvēlēties. Uh, Tātad eh, tie bija tie punkti, kurus eh, apspriedām iepriekš, proti, ka jābūt ļoti uzmanīgiem definējot platformas, lai tās attiektos arī uz nākotnes uh, situāciju, jo platformas var būt ļoti atšķirīgas, ņemot vērā dažādos sektors. Vai jūs gribētu uh, tagad dažās minūtēs atbildēt uz šiem jautājumiem, un uh, mēs noteikti varam pēc tam turpināt diskusiju arī digitāli. Uh, Liels paldies! Man šķiet, ka nav nepieciešamības sniegt no mans puses atbildes, jo uh, godājumā Vikija Forda jau uh, noslēdza ļoti labi. Tās bija manas domas. Es nesaprotu, kāpēc jūs man uh, lūdzat piedalīties šajā sanāksmē. Mums ir pilnīgi vienāds viedoklis. Labi. Lai nu kā, es centīšos sniegt dažus komentārus, bet. Uh, jums ir jāsaka tad, kad man ir jābeidz um, ar šiem izteikt šos komentārus par platformām. Ar to sākšu. Jā, jums ir pilnīgi taisnība sakot, ka mums ir ļoti dažāda veida platformas un cilvēki runājot par platformām, dažādi cilvēki domā par dažādām lietām. Daži uh, domā par meklēšanas, eh, par internetu meklētājiem, un tur viņi gribētu lielāku caurskatāmību. Piemēram, viņi grib zināt, kad eh, tiek reklamēti savi produkti, eh, un no kurienes ir šie rezultāti, un kur var atrast tirgus līderus. Tātad mums ir jāsniedz atbildes tiem cilvēkiem, kuri prasa lielāku caurskatāmību. Citi cilvēki ar platformām satur, saprot, eh, domājot par platformām, domā galvenokārt par patērētāju aizsardzību, piemēram, par taksometru dienestiem. Jā, un, protams, visi, kas darbojas Eiropas vienotajā tirgū, eh, viņiem ir jāstrādā pēc mūsu noteikumiem. Bet mēs, politiskie lēmumu pieņēmēji, mums ir jāsaprot, ka dalīšanās ekonomika nekur nepazudīs. Tā turpinās darboties, attīstīties ilgu laiku, varbūt pat mūžīgi, jo ir jaunas tehniskas iespējas, un likumdevējiem arī ir jāpielāgojas. Ir pilnīgi skaidrs, ka uh, Uh, Eiropas komisijā mums nav nekādu plānu nožņaukt uh, inovācijas vai uh, to darīt, regulējot platformas pārmērīgi. Citi cilvēki domājot par platformām, domā par, par uh, vērtības uh, ierobežošanu. Uh, Un ir platformas, kas piedāvā, piemēram, mūziku. Dažās ir abonēšanas maksa. Viņiem ir 140 abonenti mēnesī, un šīs platformas uh, dod 1,6 miljardus eiro ieņēmumu mūziķiem, piemēram, Spotify, bet ne tikai Spotify. Tā tad ir atkal citas platformas, kurus atbalsta ar reklāmām. Un šajās platformās ir viens miljārds uh, kontaktu mēnesī. Uh, tātad līguma mēnesī, bet uh, viņi uh, dod tikai 0,6 miljārdus um, um, ieņēmumos mūziķiem. Un, protams, šīs platformas saka, es nezinu, mēs nezinām, kas notiek mūsu platformās, mēs esam tikai starpnieki, pilnīgi neitrāli. Mums ir jāpadara noteikumi skaidrāki. Kad viņi var teikt, ka viņi ir e, vienkārši neitrāli starpnieki, un kad um, mēs varam teikt, es atvainojos, jūs uh, lietojat citu saturu, nesniedzot atlīdzību. Es tagad negribu uh, um, apvainot kādu no platformām, bet ir skaidrs, ka šie noteikumi ir jāformulē ļoti skaidri. Uh, Brīdinājumu un rīcības princips diezgan labi darbojas, ja ir tāda skaidra uh, melns vai balts situācija. Nelegāls saturs dažās platformās, tas darbojas. Uh, Bet, ja ir eh, legāls eh, saturs, kas dažās platformās tiek izmantots nelegāli, tad tur eh, būs vajadzīgs zināms laiks, lai izņemtu šo saturu. Un pēc dažām minūtēm, kad viņi šo dziesmu vai šo saturu izņems no šīm platformām, kāds cits to pašu dziesmu ieliks tajā pašā platformā. Un tagad mūziķi jautā, lūdzu izņemiet to un uh, nodrošiniet, lai tas tā arī paliktu. Mums ir jāuzklausa šie mūziķi, kuri šobrīd sūdzās, un te nav runa tikai par taisnīgu atlīdzību, kas, manuprāt, ir ļoti svarīgs aspekts, bet svarīgi ir arī, lai būtu vienoti spēles noteikumi. Uh, Eh, tām platformām, kurām ir abonenti, un tām platformām, kuras tiek uzturētas ar reklāmas ieņēmumiem. Tātad mēs Eiropas komisijā izlēmām nepieņemt tādu horizontālu pieeju, cenšoties regulēt visas platformas ar vienādu regulējumu. Tas ir neiespējami. Runājot par uh, Safe Harbor, tas nemainīsies, mēs. Uh, izlēmām, ka risināsim problēmas, kad tās ratīsies. Uh, un tad, kad tās ratīsies, tad arī meklēsim risinājumus. Negatavojamies mainīt pamatprincipus uh, internetā. Tātad tas nebūs uh, mūsu rīcības modelis par ģeobloķēšanu. Šis priekšlikums um, nav par eh, vienādām cenām visur. Te ir runa par uzņēmējdarbības brīvību. Mēs zinām, ka arī uh, eh, tiesniecības centros uh, cenas ir uh, dažādas, uh, dažādās vietās, un tā tas būs. Cenu atšķirības saglabāsies. Bet patērētājiem ir jānodrošina izvēle. Ja jūs uh, Uh, prasāt pārāk augstu cēnu, tad man ir tiesības iet uz citu veikalu vai citu tīmekļa vietnu un iepirkties tur. Un tas tā ir jāsaglabā. Un vēlreiz uh, gribētu um, pateikt, ka šis pienākums pārdot kā mājās, ka tas nenozīmēs arī pienākumu piegādāt preces visur. Bet uh, pārdošana kā mājās, kā savā valstī, uh, Eh, nozīmē, ka šīs pārdošanas likums eh, būs spēkā. Kā tas būs saistībā ar eh, Romu viens, nu, nezinu, tas ir jāprecizē, bet šis būs vienkārši risinājums, un šiem tirgotājiem nav jāsatraucas uh, par eh, to, kādu valodu viņi lietos uz marķējumu un tā tālāk, kas šeit runāja par garantijām. Tātad, ja būs problēmas, tad uh, man ir jādod uh, prece uh, tajā pašā vietā, kur es to saņēmu un kur es to nopirku, un pārdevējam nav jāsatraucas tad, kā dabūt atpakaļ šīs iekārtas no dažādiem Eiropas nostūriem. Un tā ir ideja, pie tās mēs strādājam. Tad par standartizāciju. Tas ir ļoti svarīgs aspekts. Ir ļoti svarīgi radīt atvērtus standartus dažādās jomās. Vēl pirms divām dienām man bija tikšanās ar Dževenu eh, Romeci no IBM. Uh, Tā ir gadrīz jau Eiropas kompānija, jo viņi ir vairāk kā simts gadus uh, strādājuši Eiropā, un viņi pazīst Eiropas tirgu. Un viņi arī saka, ka patiešām ir nepieciešamība radīt kopā ar amerikāņiem atvērtus standartus, piemēram, lietu internetam. Tur jāsaka, ka jā, mums jau ir vairāk kā 600 dažādu uh, standartu, kas reglamentēs šos jautājumus Eiropas Savienībā. Mazajiem uzņēmumiem ir uh, gandrīz neiespējami izprast visus šos standārtus un uh, saskaņā ar tiem cilvēkiem, kuri ražo mājas elektroniku, viņi saka, ka ja jūs vēlties savienot uh, veļas mašīnu ar putekļu sūcēju un uh, um, leduskapi, tad jums ir šajās iekārtās jāiebūvē čips, un šī čipa cena ir 50 eiro. 50 eiro. Bet viņi saka, ka ja būs atvērts standārts, tad cena būs šo tikai 1 eiro, lai šīs iekārtas, uh, atšķirīgās iekārtas uh, savienotu savā starpā. Tātad jautājums ir, Kāpēc mūsu patērētājiem ir jāmaksā 49 eiro vairāk? Un visā visumā tas ir jautājums arī par mūsu ekonomikas konkurētspēju. Mēs gribētu ierosināt standartizācijas procesus eh, piecās prioritārajās jomās, tā skaitā arī lietu interneta jomā. Uh, Standartizācijai ir e, jābūt tādai, kāda tā ir tagad. Tas ir labprātīgs process, kuru virza nozares. Um, jā, mums ir arī jāinicē šie procesi un jāpātrina, nosakot prioritārās jomas un nosakot, ka tie ir mūsu mērķi. Starpnieku atbildība. Par to es eh, jau runāju. Kā jau teicu, tur nebūs tādas vienotas horizontālas pieejas, eh, safe harbor tiks saglabāts, bet mums ir jāprecizē noteikumi. Nav īpaši auglīgi vienkārši vainot kādas sliktas platformas eh, vai un neko nedarīt. Tas arī neko labu nedos. Jā, un, protams, mums nav plānu uzlikt kādu YouTube nodevu vai tam līdzīgi. Jā, ir tāda informācija eh, mēdījos, eh, parādās tas, ka Eiropas komisijā notiek diskusijas par YouTube nodokli, bet es atvainojos, es neesmu to lokā, eh, kuri par to diskutē. Es nedomāju, ka cilvēki par šo priekšlikumu runā Eiropas komisijā. Nē. Es nekad tādas idejas neesmu dzirdējis. Un neesmu tādas atbalstījis, bet uh, ja ir nepieciešamība, tad mums ir jāprecizē noteikumi. Pārnesamība. Jā. nav konkrētu limitu uh, dienu skaits vai tam līdzīgi. Nav nepieciešamības to paredzēt, bet uh, abonēšanai ir jābūt šai robežšķirtnēji. Identifikācija, protams, ir svarīga daļa šajā procesā. Mums ir jāaizsargā teritoriālais princips, jo jaunu filmu finansējums balstās uz teritoriālo principu. Es neesmu pret šo principu, bet es esmu pret teritoriālo ekskluzivitāti. Daži cilvēki saka, mums ir jānodrošina šiem te iespējamiem um, investoriem teritoriālā ekskluzivitāte, kā tas tagad ir. Bet es atvainojos, jums nav šādas teritoriālās ekskluzivitātes jau tagad. Uh, bet padomājiet par tiem 20% uh, internetu lietotāji, kas izmanto VPN, lai uh, piekļūtu uh, saturām un tiem internetu lietotājiem, kas lieto tās augtos bezmaksas lejupielādes. Un nav tādas teritoriālās ekskluzivitātes, un tie cilvēki, kas kādam sniedz pilnīgu teritoriālo ekskluzivitāti šobrīd, Es gribētu teikt, ka viņi vienkārši melo šiem iespējamiem investoriem. Tādas lietas nepastāv. Mūsu mērķis ir nodrošināt legālu pieeju uh, digitāliem saturam un uh, godīgu, taisnīgu atalgojumu radošajiem, uh, radošās nozars pārstāvjiem un uh, autoriem. Man beidzās jau laiks, bet es tikko vēl sāku. Mūsu nākamais punkts arī ir jāizskata. Septītais punkts uh, - pārnesamība tiem cilvēkiem, kas katru dienu strādā citā dalībvalstī. Par to mēs runājam. Dalīšanās ekonomika jau teicu, ka šī komisija neplāno nožņaukt inovācijas, regulējot uh, platformas pārmērīgi. Jā, par to es jau runāju. You, so, uh, so, so many question and, and, uh... Tik daudz jautājumu un uh, katrs no deputātiem uzdeva vismaz 5 vai 15 uh, atsevišķus jautājumus. Par uh, frekvencēm bija viens jautājums. Es zinu, ka dažās valstīs uh, ir patiesas grūtības uh, kā sniegt šo uh, frekvenču diapazonu virs 700 MHz, jo daļa no uh, digitālās virzemes televīzijas uh, ietilpst šajās frekvencēs, un šajās valstīs uh, tiek prasīts uh, ilgāks pārejas periods. Uh, bet tā ir uh, konkurence, un uh, ne tikai konkurence Eiropas Savienības ietvaros, uh, Nu, bet pasaules līmeņa konkurence. Un tas, protams, mēs to varam nodrošināt. Mēs varam nodrošināt eh, divus vai 20 gadus pārējais periodu, bet kur tad mēs būsim, ja šis pārējais periods būs tik ilgs? Mēs esam jau tagad uh, atpalikuši un mums ir jāsteidzas, un tāpēc mums ir uh, ātri jārīkojas. Uh, te ir runa par mūsu nākotni. Un ja kāds uh, prasa uh, to visu atlikt, tad mēs varam par to samaksāt ar savu nākotni. Un tas ir lēmumu pieņēmēju ziņā, bet es šādas idejas neatbalstu. Vai es varētu piedāvāt par autortiesībām? Par to neparunāju vispār. Tas bija diezgan svarīgs jautājums we launched another. Mēs uzsākām vēl vienu publisko konsultāciju, jo um, izdevēji uh, prasīja autortiesības, un mēs zinām, ka tagad uh, nav pat skaidrs Vācijā. Daži izdevēji saka, ka nekādā ziņā mēs nevēlamies nekādas. Uh, autortiesības, kas uh, saktu visu Eiropas Savienību, un citi savukārt saka, ka uh, tādi noteikumi mm, ir vajadzīgi Eiropas Savienībā. Domāsim kaut vai par uh, Algemaina Zeitung un Springer uh, izdevniecību, tur ir atšķirīgi viedokļi, kaut vai vienā pašā Vācijā. Daudzi Daudz dalībvalstis eh, un arī izdevēji pacēla šo jautājumu ar kaimiņu autortiesībām, um, piemēram, uh, uh, izdevniecībām, kas izdod uh, mūziku, uh, ir šādas tiesības, bet uh, izdevniecībām nav tādas tiesības. Un viņš šo jautājumu pacēla, Un mēs Eiropas komisijā nesam gatavi pateikt, atvainojiet, mums jau bija publiskās diskusijas, apspriedām šos jautājumus pietiekam, un tagad mums ir pietiekam daudz informācijas, lai pieņemtu lēmumu. Godīgi sakot, publiskajās diskusijās par to netika runāts par šiem jautājumiem. Publiskajā apspriešanā panorāmas brīvības jautājums tika pacelts. Tātad vēlreiz, ja tas tika pacelts un mēs neapspriedām šos jautājumus publiskajā apspriešanā, mēs nevaram tad to teikt, ka tas ir atrisināts. Tagad uh, apspriedāmies pietiekami un tagad uh, pieņemsim lēmumu. Tas nebūtu godīgi. Tātad mēs uh, izteiksim savu priekšlikumu septembrī, pēc tam, kad tiks saņemta informācija no šīs publiskās apspriešanas. Lielas paldies! Paldies, ka ielūdzāt mani! Paldies, un mēs arī turpināsim šo sarunu, jā, digitāli. Paldies, jā, 200 vai pat vairāk būs eh, samērā grūti, bet eh, bija samērā grūti uz visiem atbildēt, bet es mēģināju, es gribētu rēķināties ar jūsu atbalstu šeit. Now, because we had enormously long votes this morning on a... Tā kā bija... Issues, we are... Bija ļoti garš balsojums. Mēs esam iekavējuši. Nākošais. Šodienas darba kārtības punkts ir prezentācija no komisijas pār mehānisku transporta līdzekļu un to piekāpju sistēmu apstiprināšanu. Tā ir ļoti svarīga prezentācija visiem patērētājiem Eiropā. Un es vēlos paredzēt pienācīgo uzmanības laiku tam. Komisāri, ļoti labi, ka jūs esat klāt, bet referents nevēlas sasteigt šo lietu. Ja mēs šo jautājumu skatām citā komitejas sēdē, mēs to varētu darīt 24. maijā, kas ir pēc četrām nedēļām. Mēs varētu sākt komisijas prezentāciju, taču man šķiet, ka 20 minūtes, kas mūsu rīcībā ir atlikušas, nebūs uh, pietiekamas. Turklāt atsevišķiem referentiem, ēnu referentiem ir jādodas uz citiem pasākumiem. Vai komisija piekrīt prezentēt šo jautājumu pēc četrām nedēļām, kad mēs varēsim paredzēt vismaz vienu stundu no komitejas laika šai prezentācijai un nevis pusstundu? jo vis pusstunda ir vajadzīga prezentācija. Komisija, kāds ir jūsu viedoklis? Uh, thank you very much. Paldies, priekšsēdētāji. Es pilnīgi labi saprotu uh, termiņa ierobežojumus, bet mūsu prāta lēmums ir jāpieņem jums un uh, referentam par visērtāko darbu turpināšanu. Uh, Mans būtu, man būtu priekšlikums par to, kā prezentācija, I, lai tā būtu pieejama online, lai cilvēki var to iepazīties, divpusēji apspriest, tā ir publiski pieejama, un mēs sākt šo diskusiju 24. mājā tā vietā. Vai tam viss piekrīt? Vai tam piekrīt referents? Es um, no sirds uzskatu, ka šī lieliskā prezentācija ir ļoti gāra, mums nebūs laika to izrunāt, un uh, kavēšanās pa mēnesi komitejā neiekavēs uh, pārāk visu procedūru kopumā. Tātad tas nenozīmē, ka mēs visu ziņojumu iekavēsim par Arī es piekrītu, mums vajadzētu atcelt uz 24. māju, kā arī mums šis jautājums tiek skatīts emis komitejā, jūs zināsiet Volkswagen skandālu. Mums ir jāpastrādā arī tajā, jā, nonāk pie kādiem secinājumiem, un es neiebilstu pret šādu kavēšanos. Un tagad uh, un arī komitejas e, locekļiem došu iz, e, iespēju izteikties. Visi piekrīt. Tādā gadījumā paldies visiem par šodien paveikto lielo darbu.